Good morning, eh, colleagues. Before... Labu rītu, kolēģi. Pirms sākam darbu. Proti, ķeramies kā 13. darba kārtības punktam. Tad pasākumi, lai sekmētu LGBTI kopienas līdztaisību. Līdz tam tiem paziņojumiem, ko paziņoju no rīta rakstisku procedūru rezultātā man jāsniedz vēl daži paziņojumi, tad turpināsim darbu. Pirmkārt, par rakstiskajām, rakstiskajām procedūrām. Libe rezolūcija par interseksuāļu tiesībām. Koordinatori ir apstiprinājuši rezolūcijas projekta projektu par eh, interseksuāļu tiesībām. Koordinatori ir apstiprinājuši projektu pabilstoši 108. pantam izstrādāto būtisko jautājumu. Lībē atzinums par izmeklēšanām, ko veica Olaf, Eiropas eh, pretkrāpšanas birojas sadarbība ar eh, Eiropas prokuroru biroju. Un Olaf izmeklēšana efektivitāte. Koordinatori vienojās iesniegt eh, grozījums angļu un franču valodā, tāpēc, ka nav daudz laika. Tālāk Imko un Liben. Kompetenci konflikts. Priekšlikums regulē, ar ko liec teroristu satura izplatīšanu internetā. Koordinatori apstiprināja savu iepriekšējo nostādu dostošu 53 plus noteikumam. Tā 53 plus starp Inko un Libi šai jautājumā pie, tātad, pie darbā pie šī dosie. Pagaidīsim, kamēr tu apstiprinās. Lūgums ir 53 plus procedūra attiecībā uz uh, teroristisku satura uh, informācijas izplatīšanu internetā. Ceturtais punkts. Kultūras uh, komitejas un lībē kompetences konflikts. Rezolūcijas projekts, ar ko ierobežo teroristisku satura informācijas apriti internetā. Koordinatori pieprasa noraidīt kultūras komitejas lūgumu un ļaut viņiem izstrādāt parastu atzinumu atbilstoši 53. reglamenta punktam. Vispēcot, piektais eh, jautājums. Pirms sākam skatīt darba kārtību. Tiesiskums eh, un cīņa pret eh, korupciju Eiropas Savienībā. Ja sevišķi Maltā un Slovākijā, tiesiskuma darba grupa. Līdz uh, nākamā gada aprīlim strādā šī darba grupa, tās mandāts ir pagarināts, rezultāts arī 5. mārta plenāra sēdē, koordinatori vienojās, kā rezolūcijas uh, projekta autori būs Sofija Intvelde, kā darba grupas priekšsētāja vietniece. Atbilstoši Dehontam, tur tas ir arī apstiprināts, un um, Lība koordinatoru sanāksmē 10. decembrī uh, Eh, šis punkts tiks iekļauts arī koordinātoru sanāksmē apstiprināšanai. Vai komiteja atbalsta šīs rekomendācijas? Okay. And just a reminder, we have the... 9.15. elektroniskā balsošana. Pārējiem pie 13. darba kārtības punktu, kolēģi. Ar gandarījumu varu paust, kā cilvēktiesību nedēļas ietvaros eh, parlaments ir ieplānojis diskusiju par eh, centieniem, kas uh, iecerēti, lai nodrošinātu LGBTI kopienas uh, līdztiesīgumu Eiropas Savienībā un cīnītos par diskrimināciju. Uh, diskriminācija, kuras pamatā ir seksuāla orientācija. 15. gada decembrī komisija nāca klajā ar pasākumu sārakstu, lai sekmētu LGBTI kopienas līdztiesību. Esam aicinājuši komisiju stādīt priekšā to, kā tad ir sekmējies šī plāna izpildē. Uh, Un kas tad plānos nākotnē? Bez kavēšanās dodu vārdu komisijas pārstāvim Šmita kungam. Un tad eh, lūkšu izteikties eh, kolēģis deputātus. Šmita kungs, tā, paldies priekšsēdētāji, labu rītu, cienījamie parlamentārieši. Pirmkārt vēlēs pateikties par to, ka devāt Eiropas komisijai šo iespēju stādīt priekšā aktuālo situāciju par un to, kā tad ir sekmējies komisija ar plānu īstenošanu attiecībā uz očipitjā kopienas līdztaisīguma nodrošināšanu. Sākumā norādīšu, ka šodien ir starptautiskā tātad eh, transdzimuma eh, personu diena, kas notiek eh, katru gadu 20. novembrī, lai godinātu tās personas, kas ir kļuvušas par transfobijas uturiem, upuriem. upuriem kas ir uh, nogalināti, noslapkavoti, dēļ transfobijas, tātad, lai uh, vērst uzmanību uz to, ka mm, transimu pārstāvjiem ir problēmas un apdraudējums Eiropā arī mūsdienās. Uh, Šokāda Eiropa ir, Eiropas komisija lēdz klājā salīdzinošo analīzi par trans un interseksuāļu līdztiesīgumu jautājumiem Eiropas Savienībā un ne tikai. Tas ir nekarīgs pētījums. To ir pasūtījusi Eiropas komisija, bet uh, pētījumi ir eh, veikts eh, neatkarīgu ekspertu tātad, tīkls, eh, kas ir speciālists šajos diskriminācijas jautājumos, un tur pierādās, ka pēdējos gados ir paveikts daudz kas. Ja sevišķi sakmējot ehm, tātad, izpratni attiecībā uz trans un interseksuāļu tiesībām, un arī tomēr no juridiskā viedokļa raugoties, mēs tomēr esam vēl patālu no tās situācijas, ko mēs vēlētos redzēt šeit cilvēktiesību kontekstā. Tāpat vēlos arī uzsvērt, ka vairumā Eiropas Savienības dalību valstu vēl nav specifisku likumu normu, kas aizstāvētu interseksuāļus. Atgriežoties pie pasākumu saraksta, Alž būtu vērts atcelt prātā, ka atbilstoši pēdējiem eiro barometra datiem 71% no Eiropas pilsoņiem pauduši viedokli, ka viņi prāt LGBTI um, personām pienāks tieši tās pašas tiesības kā, kā visiem pāriem, proti kā heteroseksuāļiem. Tomēr, iedzinoties situācijā, kā tad uh, LGBTI kopienas pārstāvi paši uztver šo situāciju, nu tad redzam, ka te ir pūsti no šīm personām, kas ir intervētas, tātad pie 47% ziņo, ka nesen pēdējo gadu laikā, pēdējā gadu laikā saskārušies ar diskrimināciju vai, vai aizvainojušu attieksmi. Tā kā daudz darāmā vēl mums priekšā un uh, pēdējā Eiropas statistika ir viena lieta, bet uh, situācija par dalību valstīm ir cita lieta. Un tas liecina par to, ka, nu, tiešām ir um, nenoliedzami pamats tam, ka savienībā ir nepieciešami pasākumi, lai komisija arī uh, arī realizēt savus pasākumus. Nu, tad arī par pasākumiem tagad turpināšu. Eiropas komisija, protams, strādā savas kompetences ietvaros, lai cīnītos pret diskrimināciju, bet vienlaikus, vienlaikus mēģinam arī tātad, būt vadošajās pozīcijās, radot savu piemēru un tādējādi iedvesmojot dalību valstis veikt pasākums, kas nepieciešami, lai sekmētu LGBTI kopienas personu līdztiesīgumu, kā priekšsēdājs pieminēja 15. gada decembrī. Mēs pieņemam un uh, publicējam pasākumu sarakstu, kas uh, tā visaptaroši noklāja visas uh, svarīgākās politikas jomas, kas ir būtisks LGBTI personām. Nediskriminācija, izglītība, nodarbinātība, veselības aprūpe, brīvpersonu aprite, cīņa pret naidā runu, bet tāpat arī patvērums paplašanāšanās un ārlietu politika. Un komisija regulāri gādu ziņo par um, šo pasākumu izpildi rakstiski. Nu, vēlos vien izcelt šorīt eh, dažus varbūt svarīgākos elementus eh, jūsu uzmanībai cienījumie deputāti. Nu, pirmkārt, eh, izpratnes veicināšana. Uzskatām, ka šī izpratnes veicināšana joprojām ir būtisks elements. Lai um, apliecinātu mūsu pilsoņiem, ka, lūk, ir vēl daudz darāmā, un tāpat arī, lai likumdevēji sasparotos un, un uh, sakārtotu juridisko fronti, bet nu, tāpat arī ikdienas pasākumos arī tam vajadzētu izpausties uh, tā, aktīvāk. Nu, un esam uh, sagatavojuši atsevišķu video par uh, visiem LGBTI tātad um, nosakuma aizsošajiem burtēm, lai tās diskriminējušās situācijas, kurām šiem personām nākas saskarties um, ikdienā, lai šīs eh, situācijas tiktu aprakstītas tādā vizuālā veidā, um, publikas eh, zināšanai. Nu, šie video arī ir, ir sarežoti. Un nu, tos arī izmantojam eh, pasākumos, kur tiek, tiek izmantots audio video saturs. Esam izplatījuši šos klipus, sevišķi tajās dalība valstīs, kur LGBTI sociālā um, sociālās pieņemšanas tātad, uh, līmenis ir zemāks par Eiropas vidējo. Interseksuālā tiesības ir viena no šīm tiesību jomām, ko esam iekļāvuši šajos video klipos. Un šeit arī šodien skatām šo jūsu rezolūcijas projektu. Nu, komisija nesēž šo klēpī salikus, bet uh, tas nav viss, ko esam darījuši. Esam sagatavojuši tā sakot instrumentāriju. Uh, instrumentāriju prezentācijām dalību valstīs, lai tās arī varētu aktīvi piedalīties eh, dažādos pasākumos visā Eiropas Savienībā. Vairums no Savienības pārstāvjiem ir aktīvi piedalās, daudz no tām, piemēram, ir uh, eh, uzcēluši mastā slaveno paravīksnes karogu un tāpat organizēt dažādas pasākumus valstīs. Atbalsts pilsoniskai sabiedrībai ir svarīgs elements, jo sevišķi tagad šais dienās, kad um, pilsoniskā sabiedrība stāpa, sarūk. 22. dalība valstīs izvērtās sauktā REC programma. kuras eh, ierosmes autori parlaments un padomi. Un eh, vēlos vērst jūsu uzmanību, ka mm, pēdējā ziņojumā par šo pasākumu izpildu mēs esam arī dalība valstis ziņot par to, ko tad tās dara līdzīgās jomās. Un pasākumu klāstā jūs paši var pārliecināties tagad, ka neviena vien dalība valsts arī aktīvi ziņo par eh, tās teritorijā izvērstajām aktivitātēm. Un, spēcot, domājot par uh, nākotni, kas tad, ko tad plānojam darīt turpmāk. Un pirmkārt, uh, nākamgad uh, būs jauns Eirobarometra pētījums, kur otro reizi uzdosim šos jautājumus Eiropas pilsoņiem ar Eirobarometra palīdzību, ko viņi domā par LGBTI personu tiesībām. Mums būtu salīdzināmi dati. Tāpat arī Mūsu komisārs ir uh, pilns apņēmības, uh, sakmīgi nodot tālāk stafēti darbā par LGBTI kopienas tiesībām nākamajam komisāram, arī nākamo komisiju. Es notaļ aicinātu un liktāju pie sirds, ka šī politika ir uh, jāturpina. Un tādēļ mūsu komisāre arī ir plānojusi konkrētu pasākumu komisijas pilnvaru beigām, kur mēs varam tad veikt tādu kā inventarizāciju, apzināties, ko tad esam paveikuši. Uh, kādi no šiem pasākumiem ir realizējušies un kur vēl jāpiestrādā. Un, es beidzot tādai kopainai pieminēšu, ka arī pamatiesība aģentūra esam lūguši jau sākt uh, otro reizi arī veikt uh, pētījumu. Pētījumu LGBTI kopienas pārstāvu vidu. Nākamgad tiks veikts šis pētījums, tā kā lai mūsu rīcībā būtu salīdzināmi dati, un mēs redzētu, vai ir notikušas kādas izmaiņas uh, vai kādas uh, jaunas tendences pamanāmas sākot ar to laiku, kad sākām šo darbu un, un nākamgad. Paldies, ciemi deputāti, paldies Šmita kungs, saka priekšstādātājs, un tad turpiniet mūs informēt par plānotajiem pasākumiem līdz jūsu mandāta beigām. Pirms dod vārdu kolēģiem. No savas puses vēlos pieminēt vēl kādu svarīgu elementu, kas ir tātad rezolūcijas projekts par interseksuāļu tiesībām. komiteja vienojās, ka šim jautājumam jāpērš īpaša uzmanība. Mēs nu, šai sakarā esam sagatavojuši rezolūcijas projektu, kas tika apspriesta darbinieku līmenī, koordinātori to arī apstiprināja. Tāpat koordinātori arī vienojās par to, ka iesniegs mūtiski jautājumu komisijai un padomēji par interseksuālu tiesībām atbilstoši 128. reglamenta punktam. Rezolūcijas projekts ir jūsu rīcībā. Ja, ja nesat to saņēmuši, tad uzmeklējiet. Tad tiek atzīmēts, ka pastāvīgi tiek pārkāptas interseksuāļu cilvēktiesības, Eiropas Savienībā. Vairums cilvēku to neapzinās, arī politiķi ne. Saistās tādiem jautājumiem kā medicīniskā aprūpe, interseksuāļu patoloģizācija, problēmas ar identitātes dokumentiem un uh, dzimšanas apliecībām. Nepieciešams pieņemt tiesību aktus, kas adekvāti aizsargā interseksuāļu pamatiesības, kā arī jau sevišķi interseksuāļu bērnu tiesības, jo sevišķi interseksuāļu bērnu invalīdu tiesības, lai no, novērstu jebkuru diskrimināciju, kas balstās uz uh, dzimumu īpatnībām. Varas deputātiem, kas tās uzdod jautājumus gan komisijai, gan arī jautājums par manas pieminēto rezolūcijas projektu, ka, nu, protams, arī jebkurus citus uh, komentārus, kas jums varētu būt padomā saistībā ar šo jomu. Tā kā vārds jums, kolēģi. Sāksim ar uh, Κέρκος Κόγκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά τις δράσεις της Κομισιόν... Θα... Priekšsēdētāji, vispirms par Eiropas eh, komisijas veiktajiem pasākumiem. Pirmkārt, mums ir eh, jādomā par mm, priekšrakstiem, kāda ir jāņem vērā, lai mēs varētu piedalīties šajā programmā. Un mēs redzam, ka Grieķija nav izpildījusi ļoti daudzus pasākumus. Uh, 21. septembrī kāds jauns cilvēks Atēnās tika aizskārts, un tas ir ļoti tipiski. Ģimene pēc tam saskārās ar lielām grūtībām. Šeit eh, nav runa par to, ka šis cilvēks būtu viens un mm, ar neko nesaistīts gadījums. Galu galā šādu gadījumu ir ļoti daudz. Tāpat um, dažādas organizācijas ir paudušas savu sašutumu. Tā skaitā arī Eiropas parlaments Strasbūrā pieņēma par šo gadījumu attiecīgu rezolūciju. Tiesa nesen nāca klajā ar spriedumu par to, kā šeit e, ir runa par narkotiku atkarības izraisītu uzbrukumu. Tāpat ir bijuši arī daudzi citi mobbinga gadījumi, ar ko saskaras šādas personas. Mums ir jāveic vēl daudz, kas, lai mēs varētu virzīties uz priekšu un lai mēs varētu izpildīt visus komisijas pasākumus. Jā, paldies, Sofija, vārds tev. Jā, paldies priekšsēdētāji. Tik tiešām viss pirmām kārtām vēlos pateikties Eiropas komisijas pārstāvim par ievadvārdiem, par informāciju, ko sniedzāt. Paldies komisijai par iniciatīvām, ar kādām esat nākuši klajā aizvadītajos gados. Tāpat arī nu, to daudz atklātāko atbalstu, ko Eiropas komisija sniedz eh, LGTBI eh, tiesību jautājumiem, nosūtot eh, savus pārstāvis uz lielajiem praidu gājieniem Eiropas Savienībā. Bet ar to nepietiek, ir jādara vairāk, jo te, nu, reizi ir joma, kur veicami pētījumi, informācijas kampaņas, sniedzams atbalsts eh, nevalstiskajām organizācijām, kas viss ir uh, nepieciešams, bet kāpēc nav bijuši jauni tiesību akti, jauni likuma projekti un iniciatīvas? Piemēram, parlaments jau vairākus gadus ir aicinājis uh, ka homofobisks naids būtu jāpielīdzina rasistiskam naidam un būtu krimināli jāsoda. Ko komisija ir darījusi, lai virzītu uz priekšu horizontālo direktīvu, kas kaut kur ir iestrēgusi jau desmit gadus? Kā ar efektīvu esošo tiesību aktu izpildi, eh, cik tālu vēroju, Eiropas komisija nav izdarījusi pilnīgi neko lai cīnītos ar šo geju propagandas likumu, kas ir pieņemts vairākās valstīs, piemēram, Lietuvā, un tāpat arī pievienojos parlamentu uzdotiem jautājumam komisijas virzienā, kas tiek darīts, eh, lai šis tā dēvētais kolmena noteikums, kas atzīst viendzimuma šīs te laulātās personas, uh, tiktu atzītas, dalībvalstis to neievēro. Tas taču ir tiesas nolēmums, tas dalībvalstīm ir jāievēro. Un visbeidzot, visi šie pētījumi, tas ir labi un nepieciešami, bet es vēlētos, lai Eiropas komisija ir mazliet drosmīgāka un ieņemtu izteiktu tādu politisku nostāju, un caur jums neapšaubām es vēršos pie uh, Eiropas komisāriem lūdzu ieņemiet nostāju tādā jautājumā, kā laulības vienlīdzība ir 2018. gads, un komisija te nevēlas vispār runāt par šiem jautājumiem. Tā ļoti veikli ieņem nostāju jautājumos, kā valstu budžets, Brexits, apvienotajā karalistē notiekošais, vienalga kas cits, bet šeit ir runa par vērtībām. Uh, Eh, šī eh, komisija taču eh, esot apolitiska, nu tad kādas tad ir šīs jūsu patiesās krāsas, tad arī ieņemiet attiecīgu nostāju. Nesen, piemēram, Rumānijā bija referendums, kurš laimīgā kārtā izgāzās. Uh, Es domāju, komisija 21. gadsimtā nāktos būt gana drosmīgai un iestāties par vērtībām, kas ir mūsu pamatlīgumā, tādos jautājumos kā laulību vienlīdzība, pat ja tas nav atrunāts es pamatlīgumā. Tā ir mūsu vērtība. Paldies vārds Martinai Eh, paldies, eh, Martin Vārts jums. Jā, pateicos priekšsādātāji par iespēju piedalīties šai eh, sārunā. Mēs nedrīkstam klusēt šajā nozīmīgajā dienā, nedēļā, saskaroties ar visiem tiem pāridarījumiem, ar ko saskaras transpersonas, um, jautājums par uh, laulību, vienlīdzību ir būtisks. Uh, protams, visi runā tikai mm, tātad par Brexitu šobrīd īrijas, Ziemeļīrijas kontekstā par, par lielās piekdienas vienošanos, bet Ziemeļīrijas ļaudis jau ilgāku laiku ir cīnījušies arī par šīm vērtībām. Uh, un viņiem tiek liekta šī te mm, vienlīdzība, eh, un tas viss pateicoties vienam politiskajam spēkam, mm, kas gādiem ir, ir pie varas un raugās, lai Ziemeļīrijā cilvēkiem joprojām tiktu liektas viņu tiesības. Uh, Uh, Ziemeļīrija atpaliek uh, no uh, īrijas republikā notiekošā, tas ir jāatzīst. Bieži notiek transfobiski naida noziegumi, par tiem pat netiek ziņots policijai. Mm, pie, pie mums Ziemeļīrijā šādu gadījumu ir vairāk, bet policijai tiek paziņots mazāk salīdzinoši. Uh, ir eh, uzsākts uh, eh, Transmurder Monitoring Project, kas īpaši pievēršas uh, gadījumiem, kādi ir ticis nogalināts cilvēks ar transseksualitāti. Un tas ir absolūti šokējoši. Šādi cilvēki bieži kļūst par varmāku, slepkavu mērķiem, upuriem, un par to ir jārunā. Uh, viena ceturdaļa no īrijas, eh, ziemeļīrijas eh, LGTBI cilvēkiem eh, vismaz vienreiz savā mūžā ir izdarījuši pašnāvības mēģinājumu, ņemot vērā vispārējo klimatu. Un tas nozīmē, ka mēs izjūtam diskrimināciju, šo, šo naidu atmosfēru un uh, Eh, policijai paziņoto gadījumu skaits eh, joprojām ir stipri zemāks nekā kopējais šādu negadījumu skaits, un tas eh, Ziemeļīrijas kontekstā mūs ļoti uztrauc, un atgriežoties pie tā, ko sacīju sākumā, Uh, šī te homofobiskā attieksme, ko mēs izjūtam no tādām politiskajām partijām kā DUP uh, un citām, tas ir šokējoši, ka politisks, politisks spēks uh, lūk grib atņemt, nedot cilvēkiem viņu tiesības. Uh, uh, laulāties uh, Eh, tā kā šeit noteikti darbs ir jāturpina, pilnībā pievienojos komisijas eh, pārskatā paustajām atziņām. Eh, nu, šāda, šāda pieredze, šāda attieksme, ar ko saskaras transpersonas, šī diskriminācija ir absolūti uh, Eh, nepaciešama, un eh, Eiropas parlamenta deputātiem nāktos daudz skaļāk un dzirdamāk iestāties par šo cilvēku tiesībām. Paldies par šo iespēju šodien to pārunāt, un tiešām ceru, ka komisija darīs daudz ko vairāk, kā tikai rakstīs eh, šādus pārskatus. Paldies, paldies kolēģi, tik tiešām pulkstens deviņos mums ir jāuzsāk balsošana, tāpēc aicinu ikvienu ievērot jums atvēlētās divas runāšanas minūtes. Uzklausīsim Kamēliju Ernstu Lūdzu. Paldies, ka šis jautājums mums darba kārtībā. Es sevišķi tādēļ, ka šis jautājums ir bijis tāds tabū arī šeit pie mums. Uh, Un mēs zinām, ka pārsvarā vairumā dalību valstu, protams, arī citās uh, zemēs ārpus Eiropas Savienības, uh, joprojām uh, personas tiek dalītas dzimumus vīrieši un sievietes, un pārējie ir tabū, pret to ir jācīnās. Protams, to jādara ne tikai ar likuma palīdzību, arī ar izglītības politiku cits starpā. Tas sākas viss, viss tas sākas skolā, bet, nu, protams, ir svarīgi, lai mēs Eiropas līmenī norādītu, ka ka nu, viss šis stāsts par, par eh, tikai diviem dzīviem un tā tālāk vairs nav aktuāls. Ir uh, cilvēku un viss. Vācijā un citur ir liels problēmas ar, ar dažādiem reģistriem. Kā tad reģistros to ierakstīt, jo sevišķi dzimšanas apliecībās. Un nu, citur vēl sliktāk, protams, bet Vācijā, piemēram, daudz šās personas uzskata par slimām. Ka viņiem kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas ir nogājis greizi. Uh, Tāpat arī daudzās valstīs paredzētu eh, arī bioloģisku iejaukšanos, nu, eh, lai to sakārtot pēdiņās. Un eh, personām ir tomēr tiesības lemt par savu ķermeni tā tālāk, tur nekas nav nogājis nu, kreisi, un šī tēma ir jāaktualizē, tomēr nepieciešami ir tiesiski pasākumi, nepieciešama konsekventa attieksme, un tāpat arī sabiedrības izpratnes veicināšana. Un, tāpēc ir svarīgi, protams, šeit Un nu, par to runāt, lai šo tēmu aktualizētu. Ja cilvēks nevar atzīt, kas, kas viņš ir un, un, un kā, viņ, kā viņš dzīvo, tad viss pārējais taču ir, ir, ir bezjēdzīgs. Un nu, persona galu beigās bieži, nu, tad vairs īsti nezinu, kas tad viņš ir vai viņa. Nu, tā ir tāda tiešām aktuāla tēma, pie kuras mums jāturpina strādāt un punkts. Thank you very much. Lielas paldies, Kornelija. Paldies ka iekļāvies tev atvēlētajā laikā un pateici to būtiskāko. Bet nu vārds Džulijai Vordai. Liels paldies par šī nozīmīgā jautājuma, šīs būtiskās sarunas iekļaušanu šajā darba grupā. Es nepārstāvu Lībe, esmu no FEM, bet daudzu mūsu komitejas deputātu uzmanības lokā ir tieši dzimums un dzimumu līdztiesības jautājumi. Uh, Un mēs eh, strādājam ar, ar visu šo, jaut, šī, šo jautājumu tā, visā tā spektra plašumā. Un sākotnējā uzrunā es pamanīju, cik atšķiras uh, sabiedrības attieksme un uh, uztvere uh, pret LGTBI personām. Uh, Uh, un to, ka viņi bauda savas tiesības, un tas atspoguļo to, mm, uh, to, to, to atšķirību starp, uh, starp varas struktūrām un to, kāda ir sabiedrība LGTBI plus personas. Uh, Um, nevar justies uh, ērti, uh, viņi vienkārši netiek uzklausīti, viņu problemātika netiek uztverta nopietna un, nopietni, un tas mums ir jāmaina. Sabiedrībai ir jākļūst tādai uh, laipnākai, uzņemošākai pret LGTBI personām, lai tās varētu izpausties arī varas struktūrās. Un mani patiešām satrauc LGTBI tiesību jautājums Eiropas Savienībā. Martina minēja eh, šo situāciju nepieņemamo Ziemeļīrijā, un kaut arī Eiropas Savienība nav ideāla, Eiropas Savienības pamattiesību harta um, ir kā šis eh, drošības eh, tāds tīkls, kas satvers mm, minoritāšu pārstāvis pat, ja viņi nenonāk varas struktūru spicē, un uh, Tur, kā mēs vērojam situāciju Lielbritānijā, Um, tagad varam vērot satraucošas pazīmes. Terēza Meija ir paziņojusi, ka Eiropas Savienības cilvēktiesība harta vairs nebūs uh, Lielbritānijai saistoša, uh, un šajā breksitistu spicē ir tieši šādas mm, homofobiskas personas. Un es pati nesen biju Ukrainā, kur uh, tikos ar parlamenta deputātiem, lai iestātos par LGTBI plus tiesību jautājumiem Ukrainā, arī Balkānu valstu pārstāvjiem pārstāvis esmu tikusies, satikusi. Mums ir jāspēj labāk šeit Eiropas Savienībā, tajās valstīs, eh, mm, kas, kas eh, kāpjas atpakaļ, mums ir eh, jāatmostas, un mēs nedrīkstam konstatēt, ka, ka jau ir par vēlu, mums ir jāiestājas par šo personu tādu iecementēšanu mūsu, mūsu tiesiskajā regulējumā. Paldies. Nu, vārds Jureka kungam, lūdzu iekļauties divās minūtēs. Liels paldies priekšsēdētājiem. Tātad šeit tiek pieminētas vienlīdzīgas e, tiesības, tiek e, minēta cieņa. Protams, tas ir pašsaprotami, to mēs neapšaubām. Uh, Tas ir mūsu pienākums to respektēt, to ievērot. Par to nevar būt nerunas, ka mēs tā izlēmjam, ka lūk, tiem jā un tiem nē, bet šeit ir runa par pretrunīgiem jautājumiem, par sociāliem, mm, sociālo aspektu. Bieži tiek piesaukta vienlīdzība sabiedrībā. Jūs vēlaties likt vienlīdzības zīmi starp ģimeni, kur laulībā ir vīrietis un sieviete vai pāris, un tad starp šo un starp diviem viendzimuma cilvēkiem. Mūsu izpratnē laulība ir vīriešu un sieviešu, sievietes savienība, kas spēj radīt jaunu dzīvību. Uh, Eh, mēs eh, eh, runājam par to, ka lūk Slovākijā, Ungārijā, Polijā kaut kas ir nepieņēmami, bet šī izpratne, šī sociālā norma ir ierakstīta mūsu valstu konstitūcijā. Arī Slovenijā nesen notika referendums, arī Horvātijā, kur sabiedrības, sabiedrība nospiedošā pārsvarā atbalstīja tieši šādu izpratni. Arī Rumānijā notika referendums, kas gan nebija juridiski saistošs, bet Mums ir jāspēj izrādīt interese pret to, ko domā sabiedrības vairākums. Uh, un vairāku valstu sabiedrības izpratnē uh, tradicionālās vērtības, tradicionālā laulība ir cienījama un saglabājama vērtība, un mums demokrātiskā garā tas ir jāpieņem un jāuzklausa. Ja vēlamies uh, iestāties un sargāt monogāmisko ģimenes modeli. Mēs to nedarām uz kāda rēķina vai uz kāda tiesību rēķina, mēs to darām Eiropas nākotnes vārdā. Mēs vēlamies, lai mēs tiktu respektēti, lai šī mūsu izpratne un vērtība tiktu respektēta. Kad stājāmies Eiropas Savienībā, mums solīja, ka mūs cienīs un pret mums izturēsies ar respektu. Paldies! Nu, lūk, Bjorkas kundze saka, viens piemērs tam, ka vairākums apgalvo, ka viņiem, lūk, ir demokrātiskas tiesības atņemt kādam citam viņa tiesības. Un tas ir tas, par ko Sofija runāja. Kādas tad ir mūsu vērtības, kas ir šis demokrātiskais minimums? Mēs piešķiram tiesības cilvēkiem. Un Es eh, priecājos par referendumu iznākumu eh, īrijā, eh, kas principā nozīmē to, ka arī es varu būt tas, tā, kas es esmu, ka manai ģimenei ir šādas tiesības, bet šī nu pat dzirdētā pozīcija mūs uztrauc. Atsevišķās valstīs situācija ir ļoti smaga, piemēram, Polijā, Ungārijā, Lietuvā, arī citās, kur mūsu tiesības tiek pārkāptas kur pretī citur ir pozitīva attīstība, un mēs, mums būtu jāskatās, kādi ir šie pozitīvie piemēri, tā lai homofobija, transfobija un lesbofobija, kas ir uh, labējo, ekstrēmi labējo spēku ierastā mantra, uh, ietu mazumā. Uh, un es vēlos pievienot pievienoties eh, Sofijas sacītajam. Es būtu um, varējis pasakīt daudz ko vairāk, bet eh, pievienojos Sofijas aicinājumiem, eh, ko, tā, ko viņa adresēja komisijai. Arī šis propagandas likums, kas ir aktuāls Lietuvas gadījumā. Un transfobijas piemiņas diena, Mm, ir nozīmīga, jo daudzi cilvēki joprojām 2018. gadā tiek sakropļoti uh, un iet bojā, un tas nav pieņemami. Un šeit eh, ir eh, saistība ne tikai ar plašāko tiesiskuma izpratni, ne tikai par sieviešu tiesību jautājumu, bet par LGTBI tiesībām, un mēs redzam, ar kādiem paņēmieniem tiek mēģināts to uh, bremzēt. Uh, uh, Polijas gadījumā, kur tiesvaras neatkarība ir uz spēles un drīzumā tuvojas Eiropas lesbiešu konference, kas tiks rīkot Ukrainā, un mēs būsim tur ļoti aizņemtas, tā kā turiet fronti arī šeit, kolēģi. Paldies! Paldies! Un, nu, viena minūte noslēdzošai uzrunai. Pavisam īsi Eiropas pamattiesību harta ir jaunākās paaudzes harta. Devītais pants noteica, ka laulība ir divu cilvēku savienība, kas tiek aizsargāta ar likumu, un tas ir Eiropas likums, par dzimumiem tur nekas nav sacīts. Otrām kārtām tiek pieņemts, ka Eiropas Savienības tiesības nespiež uh, dalību valstīm uh, reglamentēt vienzimuma laulības, bet runa šeit ir par mūsu savstarpējo uzticēšanos. Uh, citiem vārdiem sakot, tas nozīmē, ka dalība valstis neliek šķēršļus un neatsaka uh, tādām personām, kas citā valstī ir mainījuši savu dzimumu, dzimsarakstu reģistrā atbilstoši citā valstī spēkā esošajai kārtībai. Tas, lūk, būtu pretrunā ar ES tiesībām. Un otram kārtām, nu, um, kāds ir mans mērķis, kāds ir mans ideāls. Konstitucionāla demokrātija, kur individa tiesības nav atkarīgas no vairākuma gribas vai kaut kādiem referendumiem, jo demokrātija nekad nav bijusi vairākuma vara. Demokrātija allaž ir bijusi vairākuma vara, respektējot uh, minoritātes uh, un ikviena individa pamatiesības, tostarp tos, kas ir viendzimuma, kas labprātīgi vēlas eh, izveidot eh, civiltiesisko partnerību. Eh, paldies! Paldies! Nu, te, nu, gan mums, diemžēl, ir jāliek punkts šajai sarunai. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šajā diskusijā, šajā agrajā rīta stundā. Ir ļoti būtiski, ka mēs to tomēr paveicām, jo taps rezolūcija. Eh, konteksts ir ļoti delikāts, ņemot vērā to, kādu dienu šodien atzīmējam. Eh, Komisijā, diemžēl, eh, atbildes iespēju nesniegsim, kaut arī Sofija Intvelda, piemēram, jums uzdeva vairākus jautājumus. Un uh, var jau būt, ka vēl šī sasaukuma laikā satiksimies un varēsim pakavēties pie šiem jautājumiem. Jebkurā gadījumā um, deputāti ir uzdevuši komisijai vairākus jautājumus un ceram no jums dzirdēt atbildi. Paldies, paldies, kolēģi. Un, nu, pamazām sāksim gatavoties balsošanai, kas sāksies jau pēc vienas minūtes. Thank you, very nice day. Thank you very much. Kolēģi, ja visi ir gatavi, mēs varbūt varētu sākt balsot. Es zinu, ka jūs esat gatavi, Monika, es runāju par visiem pārējiem. Kolēģi, sāksim ar 15. punktu, un tas būs pirmais balsojums par eh, kopienas statistiku par migrācijas starptautisko aizsardzību. Um, the, um, the rapporteur is Cecilia Wickstrom. Mūsu referente ir Cecīlija Vikstrēma. Cecīlija, vai jums ir kas sakāms pirms balsojuma? Nē. Labi, tad mēs varam uzreiz sākt balsot. 56. grozījums sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Has everyone voted? Vai viss nobalsoši? Labi, beidzam balsot. Norēdīts. 58. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 57. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es atvainojos, kolēģi, nē, 57. atkrīt. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromis grozījums. Sākam balsot. 62. grozījums, 62. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. 15. lapusē. Sākam balsot. Trešais kompromiss. Beidzam balsot. Ceturtais eh, kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 148. grozījums. Un tā būs 22. lapuse, 148. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Tā skaitā arī es. Beidzam balsot. Norādīts. 149. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi 37. Eh, grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 38. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 41. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 47. Sākam balsot. Monika, jums ir jābalso, beidzam balsot. Norādīts 48. sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 49. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums ir personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36 pār 4 pret neviens nav atturējies. Un tagad galīgais balsojums ar absolūto vairākumu sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts 36 pār 4 pret 1 atturējās. Pieņemts. Apsveicam referenti. is not present, so we can proceed to the vote. So the next uh, vote, colleagues, is the opinion on the... Nākamais balsojums ir atzinums par uh, priekšlikumu izveidot integrētu robežu pārvaldības fondu instrumentu finansiālam muitas kontrols aprīkojumu atbalstam. Jerons Lenārds ir mūsu referents, viņš nav klāt. Tātad viņš neko arī nevar pateikt. Sāksim balsot. 16. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi 7. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 8. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Vienpadsmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. 13. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tad galīgais balsojums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37 balsis pār, viena pret. Sveicam referentu. Un tagad galīgais balsojums. Kopējie nosacījumi attiecībā uz Eiropas Reģionālās attīstības fondu, sociālo fondu plus kohēzijas fondu, Eiropas jūrniecības un seisaimniecības fondu, kā arī finanšu noteikumi patvēruma migrācijas fondam, iekšējās drošības fondam, robežu pārvaldības un vīzu instrumentam. Eh, sāksim balsot. 11. kompromiss. Vote is closed. Beidzam balsot. Atvainojiet, aizmirsu pieminēt, ka referents ir Tomašs eh, Zdedovskis. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Simt divpadsmitais atkrīt. Pat pieņemam 16. To. Bet eh, paldies, ka pārtraucāt pasaušanas eh, gaidu 17. Eh, grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 804. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 95. grozījums. Sākam balsot. Jā, 95. Beidzam balsot. Pieņems. Kompromiss 2A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 2B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 105. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņems. 106. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 107. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems. 22. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsojumu. Noraidīts. 111. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems. 23. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems. 113. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 114. grozījums. Sākam balsot. Nē, nu, 114. neatkrīt. Par to, par to ir jābalso. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems. 115. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 118. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 120. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4a. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Kompromiss 4b. Sākam balsot. Beidzam. Arī pieņemts. 127. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noredīts. 128. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 129. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 131. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 132. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems 133. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 134. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 135. sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 136. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts 137. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 138. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Norādīts 139. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 140. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 141 un 142 grozījums ir identiski. Balsojam par abiem kopā. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemti. 143 grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 144 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 145. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 37. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 146. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 148. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 149. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 153. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 154. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 155. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 156. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 157. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 158. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts 159. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 160. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 161. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais eh, grozījums sākam. Kompromiss, respektīvi, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 177. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nu, redzīts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 181. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsojumu. Pieņems. 183. grozījums. Sākam balsojumu. Beidzam balsojumu. Pieņems. 184. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems. 185. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 190. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 191. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 192. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 193. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 194. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 195. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 196. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 197. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 198. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 199. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 200. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 202. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 201. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 203. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 204. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 205. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Sidācijas otrais krocījums sakam. Balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu 44. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 45. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu 5. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Par 47 taču, taču jau nobalsojām, ne? Tātad 14. kompromiss. Turpinam balsot. Tad vēlreiz. Balsojam par 14. kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 53. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 7. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Un nu kompromiss 15. Ā, balsojam. Beidzam balsot. Pieņems. Kompromiss 15b. Sākam balsot. Nu, pavisam vienkārši parasts uh, balsojums. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais um, grozījums sākam balsot par devīto. Beidzam balsot. Norādīts. 60. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 63. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 16. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņems. 67. grozījums. Balsojam. Un beidzam. Pieņemts. 68. grozījums. Balsojam. Un beidzam. Pieņemts. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septiņas taisgrosījums. Balsojam. Beidzam balsot. Norēdīts. 71. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 74. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 76. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 77. grozījums. Balsojam. Beidzam. Norēdīts. 78. grozījums. Sākam balsot. Un beidzam. Pieņemts. 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 80. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 81. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 82. Balsojam. Beidzam. Pieņemts. 83. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. 15. grozījums. Balsojam. Beidzam. Noraidīts. Un vispēcot uh, personālais balsojums par uh, priekšlikumu kopumā. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems 31 pār 9 atturējušies 2 pret. Sveicam referentu. And that's the end of... Un līdz ar to arī esam beiguši elektronisko balsošanu. Paldies visiem! Okay, colleagues, we can resume our agenda um, if everyone is. Kolēģi, atsāksim darbu. Ceru, ka esat tam gatavi. Ja nu gadījumā nevēlties piedalīties eh, nākamā jautājuma skatīšanā, tad esiet tik laipni un varbūt dodieties mm, ārpus eh, šīm telpām. 19. Eh, punkts - Libe ad hoc delegācijas vizīte Slovākijā un Maltā. Mm, šie braucieni notika septembra nogalē un ieskatam. Tātad uh, mūsu delegāciju uh, uz Slovākiju un Maltu vadīja Sofija Intvelda uh, kā darba grupas vadītāja, un viņas mandāts bija uzraudzīt situāciju tiesiskumu jomā mm, un um, cīņā ar korupciju šajās valstīs, um, konkrētos, konkrētās tātad valstīs, konkrētā izpratnē, un bez īpašas kavēšanās došu vārdu Sofijai Lūdzu, iepazīstini mūs ar šī eh, brauciena atskaiti. Eh, pēc tam uzklausīsim ēnas un varbūt vēl kādus kolēģis, kuriem būs kas piebilstams. Sofija, lūdzu, iepazīstini mūs ar saviem vērojumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Delegācijas eh, vārdā ar prieku iepazīstināšu jūs ar tādu atskaites kopsavilkumu par mūsu šiem braucieniem. Pabijām tātad Slovākijā un Maltā, nu jau pirms diviem mēnešiem, laikā no 17. līdz 20. De septembrim bijām šajās zemēs, un mūsu delegācijas, e, delegācija brauciena bija kā uh, turpinājums jau uh, kādreiz notikušām vizītēm šajās zemēs. Vispirmām kārtām pēc Dafnes Karvanas Galīsijas slepkavības eh, un Jāna Kučeka eh, nogalināšanas, eh, tātad šie braucieni notika, šie bija divi izmeklējošie žurnālisti, kas pētīja varas un, un, un, un noziedzīgu aprindu koruptīvās saites, un tas mums ir jāpatur allaž prātā, kāpēc vispār šī braukāšana sākās kāpēc mēs e, izraudzījāmies šīs divas valstis. Nu, lūk, un vispirmkārt mēs vēlējāmies paraudzīties, kā norit e, šo slepkavību izmeklēšana, kāds ir progress, un otram kārtām paraudzīties, kāda ir situācija tiesiskuma jomā kopumā šajās valstīs, kā notiek mm, politisko struktūru finansēšana. Uh, un mana atskaita ir ļoti tāda konkrēta, faktu, faktoloģiska. 40-45 uh, lapuses ir arī pielikumi, kuros iekļaut informāciju par jaunākajiem notikumiem un pavērsieniem šajās zemēs, un īsumā par um, šo divu žurnālistu slepkavību izmeklēšanas norisi. Kā viens to, o, kā vienā tā otrā gadījumā, tie acīm redzamie tiešie slepkavības uh, pastrādātāji, uh, ir apcietināti. Slovākijā eh, slepkava, nolīgtais slepkava tika apcietināts jau pāris dienas vēlāk, bet eh, patiesie pasūtītāji un rīkotāji joprojām uh, nav uh, notvērti. Un ir grūti spriest par šo izmeklēšanu norisi, progresu, jo, mm, saprotam, iemeslu dēļ policija ar parlamenta deputātiem operatīvajā informācijā nedalās, tas ir tikai saprotami. Uh, bet eh, jāatzīmē, ka eh, mānu gluži atšķirīgu komunikācijas eh, stilu Slovāki un Maltieši šai ziņā ir ļoti atšķirīgi. Aizvadītajās dienās plašsaziņas līdzekļos bija mm, informācija par to, ka Lūk Maltas policija tagad ir uzgājusi Dafnes Karokas Galīsijas slepkavības pasūtītājs. Uh, un es ar to mēģināju iepazin, iepazīties, bet tā arī netika gudra, jo paziņojumi ir savstarpēji izslēdzoši, pretrunīgi, daži ir tādā, tādā vieglā sarunu valodā, kas, kas nepasaka neko konkrētu. Um, tās ir tādas runas un baumas, un mm, informācijas ir daudz, bet uh, patiesu objektīvu faktu maz. Uh, Slovākijā arestētie, apcietinātie slepkavas un slepkavā līdzdalīgie ir labprāt sadarbojas ar policiju. Maltā situācija ir atšķirīga, bet nu, tā ir un paliek mūsu prioritāte. Slepkavība nedrīkst palikt nesodīta, it īpaši, ja runa ir par uh, Mm, tādu slepkavību, kas met būtisku ēnu uz mediju neatkarību, uz vārda brīvību, un, protams, pros, protams, tīri cilvēciskais uh, aspekts, mēs nedrīkstam um, tā tad uh, atstāt to neizmeklētu, neatrisinātu, mm, nogalināto uh, žurnālistu tuvinieku un, un ģimeņu interesēs. Viņi vēlas, lai taisnīgums triumfētu. Uh, Un nu, par konkrētākām lietām, ko mēs konstatējām tiesiskuma plāksnē, Slovākijā nu, situācija nav viennozīmīga. Ir joprojām pamats nopietnām bažām, ir naidīga, tāda nelabvēlīga vide žurnālistiem. Kādreizējais premjers Fico atkal ir, ir, ir tā ļoti naidīgi izrunājies presē Mm, eh, par žurnālistiem. Ceru, ka eh, tas nepaliks eh, bez pretreakcijas, mm, ka šī brīža vara norobežosies no Fico izteikumiem un pasvītros, ka žurnālistiem ir tiesības strādāt pēc labākās sirdsapziņas. Mm, tāpat ir vēl pāris citi tādi satraucoši apsvērumi. Nezinu, cik aktīvi tas tiek izmeklēts un noskaidrots, nu, piemēram, uh, Eh, eh, bija tāds ļoti dīvains gadījums, kad ticis nolaupīts kāds vietnamiešu uzņēmējs, un tur ir iesaistīts kādreizējais iekšlietu ministrs Kaļinaks, eh, un tad tur esot iesaistīta kaut kāda baikeru banda, kura, kuras lauku sētā atrasti ieroči un, un, un, un tur nezinu cik transporta līdzekļi, un Uh, uh, šo informāciju, cik var saprast, Slovākijas atbildīgajām iestādēm ir, ir piespēlējušas Vācijas atbildīgās iestādes, bet kā tas viss saistās, tas īsti nav saprotams. Joprojām ir šaubu ēna par Eiropas Savienības lauksaimniecības atbalsta, uh, lauksaimniecības fonda līdzekļu apguvi un, un, un, un kādām pretlikumīgām izdarībām, kā rezultātā cieši lauksaimnieki Um, kurus uh, viltīgā veidā apdala atbildīgās iestādes, kaut arī tāpat laikā jāatzīmē, ka ir uzlabojumi, ir godprātīgi centieni mainīt ierasto, ierasto kultūru, um, policijas uh, priekšnieka iecelšanas kārtība tagad ir, ir precizēta un uzlabota, mm, kaut arī ir, ir, ir uh, pretēji mēģinājumi ietekmēt, piemēram, Slovākijas satversmes konstitucionālās tiesas tiesnešu iecelšanu, kas ir īpaši aktuāli, jo drīzumā būs jāaizstāj 13 um, Slovākijas konstitucionālajie tiesneši. Mm, tagad ir paredzēts, ka viņi tiks uh, iecelti daudz tādā atklātākā, objektīvākā veidā. Uh, ir mm, Tātad minēju jau policijas eh, priekšnieka iecelšanas kārtību, kas ir modernizēta. Slovākijas eh, valdība tāpat arī vakar mūs eh, informēja vēstulē par vēl turpmākām iniciatīvām, ko tā grasās veikt atbilstoši Venēcijas komitejas norādēm mm, par mm, tieslietu sistēmas darba kvalitātes uzlabošanu. Es, mēs, esot Slovākijā, uzdevām arī savus jautājumus šajā sakarā par eh, RTVS pārvaldi, tātad Slovākijas Nacionālo radio un televīziju, eh, kur eh, dzirdējām baumas, ka radio un TV žurnālisti saņemot instrukcijas par to, kādās toņkārtās atspoguļot tādas vai citas norises valstī, mm, bet mums paziņoja, ka tās nesot oficiālas instrukcijas, kaut kā vadības līmenī apstiprinātas, bet viens atsevišķs gadījums, starpgadījums. Nu, tā kā ir, ir, ir izskatās cerīgi, ir pozitīva virzība, un nākamreiz viesojoties šajā valstī, priecāsimies, ja šī virzība nebūs apsīkosi, bet turpinājusies. Noteikti vēlēsimies, lai Slovākija spēr turpmākus soļus cīņā ar korupciju daudzi, daudzi plašsaziņas līdzekļi atrodas nu, tādu vietējo oligarhu varā un kontrolē. Tas ir satraucoši. Bet, nu labi, nu par Maltu. Situācija Maltā mani patiešām uztrauc. Uh, situācija ļoti nopietna, ir ļoti grūti saprast, vai vispār notiek kāda, kāda aktīva izmeklēšana policijas vai prokuratūras līmenī. Uh, operatīva vai, vai, vai, vai, vai, vai eh, prokuratūras vai tiesas līmenī izskan apsūdzības, eh, baumas, runas, mm, tādi mājieni, tādas norādes, un, un tad kāds cits atkal uzstāja, ka jā, tas ir jāizmeklē, mm, cits to noliedz vai noniecina, eh, un jaunākais, ko uzzinājām no Maltas mēdījiem, ka, lūk, Eh, uzņēmuma 17 Black eh, īpašumtiesības. Nu, tā ir tāda, tāda legāla struktūra, mm, kas, eh, kas, kā runā, esot izveidota, lai uzpirktu uh, politiķus, uh, ka tagad ir zināms, kas ir šī, šī konglomerāta patiesie īpašnieki. Un uh, ka divi uh, valdības ministri tagad uh, esot aizdomās turamie uh, krimināla izmeklēšanā, uh, Un, eh, nu, beidzot, šeit ir jābūt kādiem, kādiem rezultātiem, kādām sakām. Nu, tāpat arī jārunā, ka um, Maltā žurnālisti saskaras joprojām ar tādu naidīgu attieksmi, viņiem draud ar, ar, ar, ar tiesvedību mm, par apmelošanu, un šis, šis naids, eh, šī, šī, šī, šis niknums, kas eh, tika adresēts uh, Ehm, nogalinātā žurnālistas ģimenei gan ir apsīcis, ehm, šeit kaut kādi draudi un, un, un, un apsūdzības ir, ir apklusušas, mm, tā kā tas ir pozitīvi, bet ehm, tas viss ir tādā ļoti tādā nestabilā līdzsvara punktā nonācis. Uh, Maltas valdībai nāktos godināt nogalinātā žurnālistas piemiņu ar, ar, ar īstu, tādu cienījamu memoriālu, nevis kaut kādu tādu pagaidu struktūru cita starpā. Mm, nu, jāatzīmē, ka Maltas valdība ir pieaicinājusi Venecijas komisijas pārstāvis pēc mūsu uh, ierosinājuma, lai veiktu tādu kā uh, Maltas tieslietu sistēmas un institucionālās struktūras auditu. Uh, nu, šis, šis mūsu aicinājums tika uzklausīts, um, bet nu, rezultāti vēl nav um, bijuši. Ceru, ka tomēr šeit būs kāda virzība, un tad mēs varēsim jau rēķināties ar Venēcijas komisijas uh, slēdzieniem par situāciju Maltā. Un, un vēl noslēdzot eh, par Maltu, mani patiesi satrauc. Nu, nu tas, cik eh, plašas ir, ir, plašs ir pamats šīm bažām. Visdažādākajās jomās, nozarēs un aspektos ir kaut kas nelāks. Naudas atmazgāšana, korupcija, slēpta ietekme par politiskajos procesos, tāda naidīgas atmosfēras uzkurināšana pret žurnālistiem, eh, kaut kāda amatpersonu nozīmēšana eh, ir sakoncentrējusies premjera vai premjera biroja rokās. Eh, līdz ar to nav zināms, cik uzticami un neatkarīgi un objektīvi ir šie, šie nozīmētie, nozīmētie ierēģi un amatpersonas uh, nu, šīs, šīs bāžas ir tādā ļoti plašā spektrā un tik tiešām visbeidzot par tā dēvētajām zelta vīzām. Nu, tas, tas nav tāds, tāda maltas unikāla tradīcija tādā vai citādā mērā un pakāpē eh, tādas eksistē daudzās valstīs, to starp arī manējā. Eh, pasu pārdošana par naudu, eh, uzturēšanās atļauju pārdošana par naudu naudu tiešā vai netiešā veidā, un gala beigās uh, visticamāk nelegāla tirgošanās ar īstermiņa vīzām un Schengenas uh, humanitāro uh, vīzu. Tas ir drauds tiesiskumam Eiropas Savienībā, Schengenas zonā uh, mūsu brīvībām, un to saku personiski, ne tikai kā delegācijas vadītāji. Mani māca ļoti nopietnas bažas par to, ka šādās schēmās uh, Mm, viss ir likumīgi. Godīgi sakot, es šaubos, vai tas vispār ir kaut kādā veidā samērojams ar Schengenes pamatprincipiem. Un ir ļoti nelāgi, ka komisija līdz šim pašam brīdim nav nākosi klajā ar saviem, uh, saviem vērojumiem par šo te zelta vīzu režīmu. Uh, zinu, ka komisija uh, ir spērusi soļus banku darbības pāraudzības uh, jomā, naudas atmazgāšanas, apkarošanas jomā. Tas ir pozitīvi. Nu, lūk, tāds īsumā būtu mans ieskats par notiekošo Slovākijā un Maltā. Ceru, ka būs gatavs rezolūcijas projekts balsošanai nākamā gada pavasarī. Esam lūguši, kā jau teicu, nedaudz pagarināt mums pieejamos termiņus, lai Maltas gadījumā sagaidītu Venēcijas komisijas slēdzienu un tad to atspogļotu savā pārskatā. Patālā gan turpināsim sekot notikuma attīstībai šajās divās valstīs, tajos aspektos, ko nosauc un iespējams vēl kādos. Um, bet nu, pagaidām tiešām tā tad sekosim situācijas attīstībai šajās divās valstīs. Paldies! Došu iespēju izteikties uh, Eh, darba grupas eh, locekļiem, bet arī eh, citiem kolēģiem. Tas gan pēc tam. Sāksim Robertu, Giovanni, Moniku, Annu Gomešu. Ehm, jums ir iespēja izteikties, Franca kungs, vai vēl kāds? Laika nav daudz mūsu rīcībā, bet ir būtiski, lai viens, kas to vēlas, kam ir kas sakāms, lai jums netiktu liekta šāda iespēja. Roberto, eh, pārstāvot eh, Tautas partiju grupu, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji. Nu, šī, šai sarunai eh, Maltas un Gozo ļaudis seko attālināt, un tāpēc ir ļoti žēl, ka netiek nodrošināts tulkojums mūsu dzimtajā maltiešu valodā. Tas ir nepieņemami, ka um, jautājums, kas ir tiešā veidā skar notiekošo mūsu valstī, uh, netiek tulkots uh, mūsu valodā. Uh, Vēlos uh, pateikties uh, Sofijai un uh, delegācijai uh, par eh, tādu godprātīgu eh, darbu. Eh, jūs vadīja tā, tā, tādi principiāli politiski apsvērumi. Jūsu mērķis bija pārliecināties tādā objektīvā, secīgā kārtā mm, par tiesiskuma situāciju mūsu valstīs un, protams, ar laiku arī citās. Un šeit ir būtiski par to, kādas ir garantijas, kādi ir tie garantējošie mehānismi mūsu valstī tiesiskumam, uh, korupcijas ne, neiespējamībai, tādai nesod, nesodītībai. Un, mm, ja runājam par Maltu, ir pagājušas 400 dienas kopš Dafnes noslapkavošanas tādā nelielā nomaļā ceļā pie netālu no savām mājām. Un tad tika uzsākt viena no plašākajām policijas izmeklēšanām korupcijas uh, apsūdzības cita starpā izvirzītas, un mm, šī izmeklēšana ietiecās Maltas vāras augstākajos ešalonos un izdarīti vairāki būtiski slēdzieni. Skaidrs ir tas, ka korupcijas saknes stiepjas tālu, dziļi un plaši Maltas politiskajā sistēmā. Uh, Un mēs cita starpā aicinām tādus, mm, tādus pātrinātus tiesas procesus noturēt, jo ja, it īpaši jau spēles ir likta atsevišķu nelielo Uh, izdevumu uh, mēdīju uh, pastāvēšana. Ir jāraugās, kas ir um, mēdīju, īpa, kas ir mēdīju patiesie īpašnieki, kas ir patiesā interešu centri un, un labuma guvējais šiem mēdīju pircējiem. Šeit tāpat mums ir jāprasa, lai tiesa nekavējoši publicē savus, publisko savus slēdzienus, uh, Uh, uh, un sauc vārdā uh, korupcijas saitēs iesaistītos politiķus. Līdz šim tikai viens uh, Maltas ministrs ar, ar, ar, ar, ar, ir, ir nosaukts vārdā, bet joprojām ir amatā. Uh, mm, izrādījās, kā to norādīja uh, Panamas, uh, Panamas šie dokumenti, kurš uh, Uh, pats aktīvi līdzdarbojās šajā, šajā uh, uzņēmumā Black 17, lai ietekmētu politiskos procesus. Tāpat arī ne, nevar neatzīmēt to nomalnošanas un apmelošanas kampaņu, kas tika vērsta pret Dafnes ģimeni pēc viņas noslapkavošanas. Ir izskanējuši dažādi pieņēmumi, ka nu jau patiesie slepkavības pasūtītāji ir atklāti, ka viņu vārdi ir zināmi, bet joprojām tas vēl nav noticis. Šī šaušalīgā nozieguma atklāšana ir vitāli nepieciešama. Mēs turpināsim prasīt prasīt eh, goda prātu, eh, atklātību eh, no mūsu politiķiem, no mūsu tieslietu sistēmas. Ir pagājušas 400 dienas, bet mēs nepagursim līdz taisnība triumfēs. Paldies! Paldies! Es un D vārdā uzstāsies Džozefs. Lielas paldies priekšādātāji! Es vēlētos pateikties referentē, tāpēc, ka viņa ļoti aktīvi un uh, sabalansēti ir paveikuši šo darbu. Mēs redzam, ka situācija vēl nav atrisināta, ir ļoti daudz dažādu jautājumu. Mums ir jāsaprot, uh, kas īsti ir pasūtījis visas šīs slepkavības. Tāda ir pašreizējā situācija, un es arī gribētu teikt, ka nav izslēgts ka mēs vēl varēsim novērot dažādus pārsteigumus tuvāko nedēļu laikā, taču mēs nevaram izdarīt spriedumus par situāciju, kur mēs vēl ar vienu nezinām, kas aiz tā visas lēpjas. Kaut arī, protams, mums ir uh, zināms teorijas par to visu. Es domāju, ka ir svarīgi arī paskatīties, kā darbojas Eiropas institūcijas. Mēs redzējām šeit Eiropola darbu, mēs redzējām arī, kā darbojās jaunizveidotājs Eiropas izmeklēšanas orderis dažos gadījumos. Šeit nav arī jautājums par to, kā Eiropols ir sniedzis savu atbalstu. Šeit ir uh, Es domāju, svarīgi paskatīties, kā mēs varētu uzlabot operacionālo darbu Eiropolā. Es uzskatu, ka rezolūcijā vajadzētu iekļaut visus šos aspektus. Es arī apsveicu to, ka Maltas skatījumā mums ir jāgaida arī Venēcijas komisijas rezultāti. Ļoti daudz, kas eh, tika minēts, vēl ar vienu nav skaidrs, un es eh, domāju, ka Venēcijas komisijas ziņojums mums parādīs, vai tiesiskums eh, valstī tiek sistemātiski pārkāpts. Taču es arī atbalstu savu kolēģi ideju. Mēs nobalsojām iepriekšējā plenārsēdē Strasbūrā, un mums patiešām ir vajadzīgs šāds neatkarīgs tiesiskuma mehānisms, lai mēs risinātu šīs problēmas pavisam ātri. Mums ir eh, jāapskatās, eh, kā parlaments darbojas. Priekšsādātā man ir arī daži personīgi stapas komentāri. Es uzskatu, ka mums vajadzētu veikt padziļinātu izmeklēšanu par to, kā Eiropas Savienībā tiek pārdotas pilsonības un pastāvīgo iedzīvotāju atļaujas, jo tas patiešām šeit pavēr veselu Pandoras lādi. Mums eh, tas bija ļoti pārsteidzoši. Mēs intervējām vienu no šīm aģentūrām, kas eh, pārdod pilsonību. Uh, Es eh, domāju, ka šeit ir ļoti daudz dažādu eiropeisku aspektu, un komisijai vajadzētu rīkoties. Mums vajadzētu atrisināt šīs problēmas pēc iespējas ātrāk. Much, um... Paldies, Čosef! Makovei kundze, jūs esat eh, no EKR un tikko ieradāties. Varbūt jūs vēlētos izteikties? Es neizteikšos gāri. Vēlējos tikai norādīt, ka esmu viesojusies Maltā ļoti bieži. Slovākijā es uzklausu cilvēkus un amatpersonas, un man nav nekādu cerību, ka kāds no šiem noziegumiem tiks atrisināts. Ar atrisināt, es domāju, noķert tos, kas deva rīkojumus. Pašlaik Slovākijā varam novērot to, ka žurnālisti, kas e, protestēja, tāpēc kā bijušais premjers viņus bija apvainojis, tagad tiek e, aicināti iesniegt pierādījumus pār e, viņu finansējumu. Tiek uh, minēts, tiek izvirzīta krimināla apsūdzība par to, ka viņi finansējumu ir, no, finansējumu ir saņēmuši no Sorosa. Un tas ir tas pats eh, premjers, kas eh, darbojās tad, kad eh, Jānis un viņa līgava tika nošauti. Tāpat arī ir ļoti daudz dažādu pretrunu amatpersonu teiktajā. Par Maltu tas pats. Kā jau Roberta norādīja, nekas nav mainījies. Es nesagaidu, ka varas iestādes atradīs to, kas tev rīkojumu, un atklāt sakot, ir pat jauns skandāls - Dafne projekts. Šajā konsorcijā darbojas vairāku žurnālistu grupas, Tie ir Dāfnes kolēģi, izmeklējošie žurnālisti, un viņi ir atklājuši, ka viņa strādāja pie ļoti lielas naudas atmaskāšanas schēmas - 800 miljonu eiro. Un šajā schēmā bija iesaistīti ļoti augsta rangā cilvēki Maltā premjeras ministri un tā tālāk. Ja šie cilvēki neveic izmeklēšanas, tad tas ir tikai normāli, jo viņi nevēlas izmeklēt sevi. Es ceru, ka mūsu kolēģiem izdosies atklāt taisnību, taču mums kaut kas ir jādara. Ja varas iestādes nerīkosies, pat ja tās ir iesaistītas tad varbūt vajadzētu sākt darboties Eiropolam vai kādam citam. Mēs nevaram likt, lai visu atklāja žurnālisti. Žurnālistus nogalina, un tad atkal citiem žurnālistiem ir jāizmeklē, kas tad viņus ir nogalinājis. Situācija ir patiešām sarežģīta. Mēs šeit E, diskutējam, nezinu, cik tas ir noderīgi, bet tas ļauj mums publiskot šos ziņojumus. Un tas arī parāda, ka šie jautājumi mūs uztrauc un ka mēs turpināsim pētīt šīs lietas. Un mēs aicināsim arī turpināt uh, izmeklēšanas darbu. Tātad e, te ir pārstāvētas trīs politiskās grupas, kas darbojas darba grupā. Un Tagad došu vārdu tiem, kuri interesējas par šiem jautājumiem, un pirmā būs Monika Benova. Chcem sa poďakovať aj za správu. Paldies! Es eh, vēlētos eh, pateikties par šo ziņojumu, un man ir arī pāris komentāru. Paziņojumā ir eh, runāts par dažādu sanāksmju saturu par uh, to, kas ir uh, iekļauts arī rezolūcijā, bet rezolūcija nevienmēr ataino tikšanos kontekstu. Es vēlēs norādīt, ka Slovākijas valdība visu laiku ir centusies atrisināt uh, šos jautājumus veľmi podrobnú diskusiu. Tāpat arī Slovākijas premjers tikās ar Eiropas parlamenta deputātiem, un viņam bija ļoti garas diskusijas, kurās viņš stāstīja par šo situāciju. Tā skaitā viņš runāja arī par jūsu uzdotiem jautājumiem. Jums bija iespēja arī redzēt, ka Slovākijā tiek pilnībā respektētas Eiropas vērtības, tiesiskums un demokrātiskie principi. Ak dovolíte, Chcela by som zdôrazniť aj to, že považujem... Es vēlētos arī uzsvērt, ka jūs iesniegtais ziņojums nav pietiekams. Secinājumos netiek atainoti daži sanāksmi aspekti, jo īpaši vēlos pieminēt šeit tikšanos ar īpašo prokuroru. Jūs saņēmāt ļoti labus skaidrojumus par to, ka Holcovas telefons tika konfiscēts un pēc tam atgriezts. Es e, uzskatu, ka Eiropas parlamenta ziņojumā nevajadzētu netieši norādīt uz uh, kaut kādiem pārmetumiem vai aizdomām, kas nebalstās pat uz vienu pārbaudītu faktu. Šeit tiek minēts, ka politiķi it kā esot sastīti ar organizēto noziedzību. Šāda veida apsūdzības ir ļoti bīstamas, jo īpaši tās parādās Eiropas parlamenta ziņojumā, un uh, tās nebalstās uz nekādiem pierādījumiem. Tie ir tikai pieņēmumi, kuriem nav nekāda pamata, un būs ļoti bīstami, ja Eiropas parlaments savā ziņojumā kaut ko tādu paudīs. Slovākijas republikas valdība labi saprot, ka ir dažādi izaicinājumi, lai stiprinātu savas tautas ticību. Tiek pieņemti ļoti oficiāli pasākumi, lai cīnītos pret korupciju, ir sagatavot arī likumprojekti par uh, caurdzmības veicināšanu, um, pieņemot amatā augsta ranga amatpersonas policijā, piemēram, un vēlreiz par plašsaziņas līdzekļiem. Žurnālisti bez robežām uzskata, ka um, Mēdīja aizsardzības jomā Slovākijas tiesība akti ir kārtībā. Mums ir patiešām žēl, ka Kučuks tika nogalināts, bet tas netika izdarīts tāpēc, ka mums trūktu likumu. Uh, Mēs, protams, esam pieredzējuši uzbrukumus mēdījiem. Es darbojos politikā 19 gadus, un mēs vienmēr esam centušies uh, nodrošināt korektas attiecības ar žurnālistiem. Un tas, ka bijušajam premjeram bija sliktas attiecības ar žurnālistiem, un tas, ka jūs to ieliksiet ziņojumā, nekādā ziņā nebūs pareizi, tāpēc, ka uh, Slovākijā neviens žurnālistiem neuzbrūk. Mūsu žurnālistika ir daudz detalizētāka un patiesāka nekā žurnālistika kādās citās valstīs. Jebkurā gadījumā liels paldies, ka atbraucāt uz Slovākiju, ka jums bija iespēja tikties ar valdības pārstāvjiem, ar policijas un tiesu, kā arī žurnālistu pārstāvjiem. Priecājos arī, ka jūs pieminat to, ka žurnālisti nevēlas būt objektīvi. Bieži vien tas ir iemesls, kāpēc rodas konflikti starp dažiem politiķiem. Vēlreiz uzsvēršu dažiem politiķiem un dažiem žurnālistiem. Iespējams, būtu labi, ja žurnālistiem būtu labākas attiecības ar žurnālistiem, un ja daži žurnālisti, tāpat kā daži politiķi, nesauktu viens otru par krāpniekiem, zagļiem un slepkavām. Paldies! Okay, thank you. Paldies! Es aicināšu atbildīgo izteikties pašās beigās. Un tagad Franca kungs. Dankeschön. Ich möchte nochmal. Paldies. Es eh, vēlējos vēlreiz runāt par eh, minoritāšu aizsardzību Slovākijā. Slovākijā vislielākā eh, minoritāte ir cilvēki ar rom izcēlesmi, un viņi tiek dažādā veidā izstumti attiecībā uz izglītību, piekļuvu veselības aprūpas sistēmai un arī darba tirgumu. Šī situācija ir ļoti smaga, bieži vien cilvēkus izspiež no pilsētām. Viņiem ir jādzīvo laukos, kur gandrīz nav nekādas infrastruktūras, un vienlaicīgi šie cilvēki arī tiek izmantoti. Cilvēkiem ir jāstrādā par uh, samaksu, kas eh, nemaz nelīdzinās normālai algai. Mm, šie cilvēki ir dzīvojuši šajā valstī jau 600 gadus, un pašlaik viņiem nākas eh, izbraukt uz citām valstīm, tāpēc, ka viņi vairs neredz šeit nekādas perspektīvas. Eh, pret čigānu politiku esmu pats piedzīvojis Košicē, un cilvēki man ir stāstījuši, ka Daļēji tas jau sāk līdzināties aparteīdām. Piemēram, Košicē Romi nevar braukt autobusos eh, tikai savas etniskās izcelsmes dēļ. Es domāju, ka šie aspekti mums būtu jāizgaismo, un mēs nedrīkstētu tos padarīt par tabū. okay, okay. Okay. Okay, colleagues, okay. Okay. Kolēģi, Anna Gomeša tagad. Paldies eh, kolēģiem, kas eh, darbojās šajā darba grupā. Lielas paldies arī par sagatavoto ziņojumu. Uh, Mm, kur autori ir Sofija Intvelda. Paldies arī kolēģiem, kas piedalījās šī ziņojuma gatavošanā. Esmu mūsu Panamas dokumentu izmeklēšanas komitejas dalībniece un braucu uz Maltu tieši šajā kontekstā. Tāpat arī esmu vadījusi ad hoc tiesiskuma misiju, kas tika nosūtīta uz Maltu uzreiz pēc Dāfnes Karonas Galīcijas nogalināšanas. Es varu uh, pilnībā piekrist tam, ko teica Sofija un Roberta Metzola. Piekrītu viņu situācijas izvērtējumam. Es vēlējos šeit uzsvērt divus punktus. Divi um, krāpnieki, no, nodokļu nemaksātāji, korumpanti. Viens ir premjers Kembrī, otrs uh, ministrs agrāk, viņš bija enerģētikas ministrs, tagad tūrs un ministrs Micī, vēl ar vien darbojas valdībā, vēl šobaldien, neskatoties uz to, ka Panamas eh, izmeklēšanas komiteja to visu jau bija atklājusi. Tāpat arī mums ir šie pēdējie atklājumi par Black 17, un mēs redzam, ka viņi patiešām ir knāpnieki, noziedznieki, un tas patiešām nav saprotams, kāpēc viņi vēl ir vieni ir valdībā. Kāpēc eh, premjers viņus aizsargā un ļauj viņiem palikt valdībā? Kāpēc viņiem netiek eh, uzliktas sankcijas, kāpēc par viņiem netiek veiktas izmeklēšanas policijā? Jo galu galā Maltas eh, Finanšu policija um, veic izmeklēšanu, taču uh, policija neuzliek nekādas sankcijas. Tāpat arī parādās uh, um, jautājumi pār Dafnes Karonas Galicijas slepkavības izmeklēšanu. Mēs redzam, kā šī izmeklēšana nevirzās uz priekšu. Jā, uh, trīs spridzinātāji ir Uh, arestēti, bet uh, kurš tad uh, viņiem lika to darīt? Tātad mm, smadzenes, kas aiz tā stāv, vēl ir viena atrastas. Mums vajadzētu mm, nodrošināt, lai mūsu rekomendācijas tiktu pildītas. Mēs arī redzām, ka Dāfnes ģimene tagad uh, tiek apmelota, ir vairākas apmelošanas prāvas, kas vēl ar vienu nav beigušās, izņemot vienu. Ministram vajadzēja iesniegt savus zvanu sarakstus, un līdz ar to viņš atteicās no uh, šīs prāvas, jo viņš nevēlējās iesniegt šos uh, zvanu sarakstus. Uh, Ir cilvēki, kas ir redzējuši šo ministru dzērām kopā ar dažiem aizdomās turētājiem, tur, turamajiem, kuri tiek uh, izmeklēti, jo pastāv aizdomas, ka viņi ir ievietojuši šīs uh, bumbas. Mēs rādzām, kā cilvēki, kas pieprasa taisnīgumu, kas ir izveidojuši memorālu, tagad tiek vajāti. Tas uh, ir patiešām uh, šausminoši, ka cilvēkiem netiek dot iespēja uh, paust savu līdzjūtību Dafnei un izrādīt pēdējo cieņu. Mēs redzam, ka ir milzīga apmelošanas kampaņa, kas tiek izvērsta arī pret uh, Eiropas parlamenta deputātiem, tiem deputātiem, kas ir aicinājuši panākt taisnību. Tas ir, um, proti, mūsu kolēģis Davids Kaza, uh, kuru tagad apmelo, ka viņš it kā pārdodot narkotikas un ko tik vēl nē. Un arī es eh, nedēļas nogalē biju avīžu virsrakstos avīzes, eh, kuras eh, apmaksā valdība. Un tas viss palstījās uz viltus ziņām attiecībā uz manu neseno vizīti Kazahstānā, kuras darbojos ārlietu misijā. Un Mani tur sasaistā ar kaut kādu tur muhtaru Ablijāzovu, kurus vispār nekad neesmu satikusi, un šīs ziņas ir absolūti nepatiesas, tā ir viltus ziņu lapa. Mm. Es eh, tagad aicināju Beļģijas policiju sasināties ar Portugāles policiju un, eh, protams, ka jums iesniegšu arī visus attiecīgos dokumentus, bet eh, mani interesē, kurš tad īsti uh, izplata šīs nepatiesās ziņas. Kas eh, tie ir? Un šķiet, ka tie ir eh, deputāti um, no Maltas, tie ir no pārties, kas pašlaik ir pie varas Mal Maltā. Patiešām viss, kas notiek, ir šausminoši. Uh, Es vēlējos arī atgādināt, ka esam uzdevuši jautājumus par naudas atmaskāšanu par Pilātus banku, un viss izrādījās taisnība. Nesen Sata bankā arī radušās problēmas, un šķiet, ka uh, arī šī banka tiek pēc tieši tādas pašas schēmas izmantota kā naudas atmaskātuve. Ņemot vērā to, kas notiek ne tikai Maltā, Ņemot vērā to, kas ir teikts par Slovākiju, es vēlētos arī atgādināt Bulgārijas gadījumu. Es eh, nevēlos eh, piekrist tam, ka šo slepkavību paveica kāds trakais, jo īpaši tāpēc, ka Viktorija Martinova Bulgārijā, tāpat kā Jānis Kučak Slovākijā un tāpat kā Dafne Karona Galicija, izmeklēja korupciju un mm, mm, atklāja šo korupciju. Es uzskatu, ka arī Bulgārijas lieta būtu jāskata mūsu darba grupā. Gribu uzdot jautājumu Sofijai. Eiropols man ir nosūtījis vēstuli, ko esmu nodevusi visiem pārējiem, sakot, ka Eiropols eh, ir saskāries ar ierobežojumiem savā rīcībā, runājot par Maltu. Tā kā šeit nebija runa tikai par slepkavību, te bija saistība arī kriminālām organizācijām. Un šie ierobežojumi bija tādi, ka viņu mandāts eh, mm, ir pārāk mazs, ar to nevarēs izpildīt eh, visas varas iestāšu vēlmes. Es gribētu zināt, vai Eiropolam ir paplašināts mandāts, kā to pieprasa Eiropas parlaments, un vai tam ir lielākas pilnvaras, jo īpaši ir runa par šiem trīs valstīm - Maltu, Slovākiem, Bulgāriju. Klūz. Un kolēģi, slēdzu runātāju sarakstu, bet skripēju, ka kungs un naču kungs nu pat ir šeit ieradušies ar nelielu nokavēšanos, jo tikai nu, jūs varat izteikties ļoti īsti. Skripēju, ka kungs un pēc tam naču kungs, tad lūdzu tiešām esiet lakoniski un tad atkal vēlreiz dosim vārdu Sofijai, lai tā reaģētu uz izskanējušiem jautājumiem. Skripeka kungs, lūdzu, minūti jūs rīcībā. Paldies, eh, priekšsādātāji, kolēģi, kolēģis. Nu, nav viegli šodien izteikties šajā komitejā par šiem jautājumiem. Nav šaubu, ka tiesiskums stāvoklis un uh, un izmeklēšanas gaita galu galā nu nav gluži tās joms, kur mums kā Eiropas institūcijai būtu jāiejaucās. Tas ir iekšējas valsts lietas, bet, nu, tomēr patreizajā situācijā uh, Slovākijā kopš, uh, kopš Jankočāka kunga žurnālista tātad slepkavības uh, nu, ir tāda, ka nu, valdība nav īsti uzņēmusies atbildību par šo slepkavību. Un nu, līdz ar to um, esmu spiests izteikties, jo pārstāvu Slovākiju un arī esmu šīs komitejas loceklis. Man tiešām ļoti skumīgi, ka mēs runājam par eh, žurnālistu slepkavībām mūsdienās, tagad 21. gadsimtā, ne tikai manā dzimtajā valstī, bet, Slovā, bet arī Maltā un Bulgārijā. Žurnālistu un viņa līgavas slepkavība neskat tikai mūs, bet visu Eiropu. Jākočāks eh, skaidri rakstīja par mūsu politiķu noslēgumiem, par mafijas bosiem, par valdības saistību ar uh, dažādiem garneģiem. Pēc uh, slepkavībām tūkstošiem cilvēku izgāja ielās. Un tie, kas ir atbildīgi par žurnālistu pāri slepkavībām, droši vien nebija to gaidījuši. Viņi droši vien domāja, ka, nu, tur kāds jauns, eh, nezinām, žurnālistiņš, eh, viņa slepkavība nekādu lielu rezonanci neizraisīs. Nu, tā viss nenotika. Sabiedrība tiešām reaģēja ļoti asi, un man jāsaka, ka esmu ļoti vīlies, ka mūsu augstākā uh, augstākās amatpersonas nav uzņemušās atbildību, lai spērtu um, izšķirušus soļus šīs slepkavības atklāšanā. Un es nešaubos, ka nākamajās vēlēšanās vēlētāji uh, uz to reaģēs. Un, um, bijušais premjeras Veicā, kurš joprojām dzīvo dzīvoklī, kas piedara um, blēdim, kas izvairījās no nodokļu maksāšanas un kas ir eh, notiesāts tiesā. Eh, atvainojiet, Nāģa kungs, bet es jau eh, slēdzu runātāju sarakstu, jūs jau tā aizrunājāties, divas minūtes, jūs varētu noapļoties, lūdzu. Jā, nu, pirms dažām dienām Jankucijāka fonds, viņa pārstāvs sacīja, ja visi strādās, kā tiem jāstrādā, tad, nu, gan jau, ka viss ir atrisināsies, nu, tā ir tā vēsts ko es domāju, ka kas būtu jāņem vērā politiķiem. Atklāt sakot, godīgums ir uh, fenomens, kas pamazām izzūd no ikdienas dzīves, par to jācīnās. Paldies, Nāča kungs, uh, vēl arī jums nu pavisam īsa minūte. Lāk, lai izteiktos, paldies, uh, priekšstādātāji. Jā, nu es sākotnēji negrasījos izteikties, bet uh, pēc tam. Uh, ko es dzirdēju no mūsu kolēģiem, man nāks īsti reaģēt. Kol kolēģi te jau paspēja aiziet, bet, eh, nu, es tikai tā izteikšos, ja nu, Slovākijā, protams, ka ir problēmas, bet kur tad nav? Visās Eiropas valstīs ir kādas problēmas, ir izslēgts sociālās grupas, no nu, pie mums gan citu vietā. Jā, nu, mums ir problēma ar, ar eh, romiem, ar romu kopienu, bet, nu, Slovākijas republikas vārdā vēlos uzsvērt, ka Te nav runa par to, kas tagad ir pie, pie varas. Nu, tas, tās ir muļķības, ka pie mums ir apartīts un ka Romi nevar braukt sabiedriskā transportā mūsu pilsētās. Nu, tā, tās ir pilnīgs muļķības un tam nav nekāda sakara patreizējo valdību. Mērķi nu, nāk saskaties ar uh, pārspīlējumiem. Cilvēki mētājas dažādiem izteicieniem, bet nu, mēs taču esam parlamentārieši. Mēs te nesēžam kādā krogā, kur tas vēl būtu saprotams. Uh, Un um, vēl par tiesiskumu Slovākijā. Ja? Slovākijā tiesiskuma ziņā, vārda brīvības uh, ziņā mums ir viss ir kārtībā. Mēs esam 13. vietā Eiropas Savienībā, tā kā um, situācija mums nav tik uh, ļauna. Ja nu kas būtu jādara sakarā ar tiesiskumu, nu, premjers ir atkāpies, uh, valdība ir kritusi, tagad izveidota jauna valdība. relatīvi īsā periodā ir arestēti aizdomās turamie, kas iespējams ir vainojumi šajā slepkavībā. Protams, ir iespējams, ka, ka um, tas um, pelēkais kardināls, kas aiz vis tā slēpjas, arī pal var palikt nesodīts. Bet mēs um, atbalstām Eiropas uh, prokurā biroja izveidi, kas uh, vēros līdz tam, kā tiek izmantoti savienības līdzekļi Domāju, ka mm, vairums eh, Slovākijas pilsoņi arī to gaida ar nepacietību. Protams, ka arī pie mums ir, eh, ir blēži, ir eh, korumpanti. Bet korupcija nav tikai Slovākijas amāts problēma. Ir svarīgi, lai valsts kaut ko darītu šai sakā. Es domāju, ka Slovākija dara arī. Paldies, Sofija! Mēs jau tā esam pārtērējuši mūsu rīcībā esošo laiku, bet jūs vēlaties īsti reaģēt uz jums uzdotiem jautājumiem un, un, un, un īsti rezumēt šo diskusiju, tad lūdzu. Jā, paldies, Klaud, eh, un eh, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Nu, pirmkārt, vēlos uzsvērt, un eh, žēl, ka Spinēns kundze jau ir aizgājusi, jo. Nu, mani pārsteidza un, un satrauca viņas uh, sacītais. Bet, ja mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība tiešām kļūtu par uh, vienotu vērtību un uh, tiesiskuma telpu, tad mums ir pēdējais laiks tomēr atteikties no, no šīs um, instinktīvās, uh, tādas uh, defensīvās attieksmes pret kritiku, ja mūsu valsti kāds kritizē. Nu, te nav runa par to, ka mēs kritizējam kādu konkrētu valsti vai, vai nostājamies kādas konkrētas politiskas pārtīs pusē. Uh, Te ir runa par to, lai nodrošinātu Eiropas Savienības um, kopējo integritāti, jo, ja ir problēma vienā valstī, tad tas ietekmē visu sistēmu, kā mēs esam par to pārliecinājušies. Nu, piemēram, izpildot Eiropas uh, āresta uh, orderus, uh, ko izdod, piemēram, polijas tiesneši. Tas tikai viens neliels piemērs. Tā kā, jā, mums būtu tomēr jākļūst nedaudz um, atvērtākiem attiecībā uz. Uh, kritiku, kas izskan Eiropas Savienības risinājumā, pat ietā ir mūsu valsts. Smenams kundzei viņa gan nav klāta, bet vēlos sacīt, ka pirmā kārtā te nav runa par rezolūciju. Tas ir detalizēts uh, sanāksmes uzskaitījums, kas ir bijis mūsu grupai. Smenams kundze saka, ka šo sanāksmju protokoli ir neprecīzi, ka tas man pārsteidz, jo viņi tur nebija klāt. Un nu tad kā tad viņi varē, varētu lemt par to, vai protokoli ir precīzi vai, vai nav, ja viņi pat nebija klāt. Un uh, es tāpat arī domāju, ka Un te nav runa par kādām sarežģītām personiskām attiecībām starp eh, esošo vai bijušo valdību pārstāvjiem un atsevišķiem plašsaziņu līdzekļu pārstāvjiem žurnālistiem. Te ir runa par tādu kopēju vispārīgu un naidīgu attieksmi pret žurnālistiem. Noklāt sakot, eh, apgalvot, ka problēma nepastāv tad, kad žurnālists jau ir kapā. Nu, ziniet, tas nu, ir galīgi nepieņemami nu, kā tad nav problēmas, ja žurnālists, kas izmeklē korupcijas lietu, ir noslepkavots, algots slepkavu viņi ir uh, eh, iedzīvins, tā teikt, kapā, un, un, uh, un mēs runājam tikai par kaut kādām nelielām nesaskaņām starp atsevišķiem valdības uh, locekļiem un žurnālistiem. Nu, nu, es domāju, ka šis komentārs jau nu, bija pilnīgi nepiedienīgs. Es domāju, ka mūsu uh, Ziņojumi ir faktiski precīzi, te es atgriežos pie Gomes kundzes sacītā. Gomes kundze esam parādā, jo viņa ir eh, daudz pastrādājusi iepriekšējā mūsu darba fāzē, bet divi komentāri, ko jūs paudāt, liecina par to, ka mēs tiešām mēģinam strādāt neitrāli un uh, neatkarīgi. Kāda un kunga apsūdzības, ka mm, kāds tur ir ticies kaut kur krogā ar kaut ko, no nu, cik, cik saprotu, tad tie ir pierādījušies kā nepatiesi. Jo persona, kas ir eh, ir nākus klajā ar šīm apsūdzībām, tagad tās ir atsaukusi. Nu, skatīsimies, kāds viss attīstīsies, bet jā, mums ir jābūt uh, faktoloģiski precīziem, savādāk mēs zaudēsim uzticamību. Bulgārijas televīzijas uh, žurnālisti, es saprotu, ka viņi pati neizmeklēja uh, korupciju, viņa deva vārdu diviem žurnālistiem, kas uh, piedalījās šajā izmeklēšanā, tas nav gluži tas pats. Bet rīt, un es esmu nevis klājību klāt, rīt mums būs uzklausīšana starp diviem un četriem ieradīsies trīs bulgāru žurnālisti, tā kā mums būs iespēja iegūt informāciju no pirmavotiem un labprāt aicinātu visus tur piedalīties. Un par Eiropolu mums bija vairākas sanāksmes Eiropola pārstāvjiem, tikāmies aci pret aci, bet eh, mums bija arī jā, eh, vairākas video konferences, eh, tātad, mm, nu, mums pārliecināja, ka abās, abās lietās sadarbība ar attiecīgiem iestādēm ir teicami, viņi gūst eh, piekļuvi informācijai, tā tālāk man tur ir šādi tādi neatbildēti jautājumi, bet katrās Eiropā pārstāvi ir apmierināti, ka abās eh, valstīs eh, varas iestādes aktīvi sadarbojas ar Eiropolu. Esam arī dzirdējuši, ka Eiropola loma ir bijusi ļoti būtiska, un viena no rekomendācijām, ar ko es nāku klajā šajā rezolūcijā, tāda, ka ir jāstiprina Eiropola pilnvaras un viņu visībā sošie līdzekļi, lai Eiropola būtu mazāk atkarīgs no, no konkrētu valstu iestāžu tikai vēlmes un uzaicinājumiem. Atcaucies Franca kungs sacīja to jautājumu par romiem, neesam skatījuši, un tas īsti te neietilpst šis viņam darbības jomā, un Franca kungs arī nav klāt vairāk arī. Garā ziņā tas nav mūsu grupas um, tā kā mandāts. Un atbildoties, atbildot uz Mecels uh, kundzes jautājumu, protams, mēs visi esam viensprātis, ka ir nepieciešams neatkarīgs uh, uzraudzības mehānismus un aicinām, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu par šādu mehānismu izveidi. Piekrīt tā, tāpat arī, ka mm, grupas ziņojums ir jāpadara publisks, būtu tiešām e, ļoti nu, tā muļķīga, ja premjeras saņem šī ziņojuma kopiju, ja pat ja viņam ir personiska interese, tur ir par viņu sīgumu, kam iespējams ir e, nu, arī par kādām saitēm ar cilvēku viņu valdībā, tā kā es tiešām uh, rekomendēt šo ziņojumu publicēt, eh, tai pieejamu sabiedrībai, nu tikai tāpēc, ka tur ir runa par kādu premjeru, nu vai tas būtu kāds eh, juridisks eh, šķērslis, nekad neesmu par to dzirdējis. Tāpat mums ir vairāk ieteikumu jauniem leģislatīviem ieteikumiem, jūs pieminējāt slēpju iniciatīvu, mēs turpināsim par to domāt rezolūcijas kontekstā. Un visbeidzot atbildot Makovejas kundzei. Makovejas kundze bija nedaudz pesimistiski noskaņā attiecībā uz, uz to, vai uh, vai šie noziegumi stāvošie reāli atbildīgi, kā tiks saukt pie atbildības. Nu, mēs nezinām. Es gan neesmu tik pesimistiski noskaņot kā jūs. Es, piemēram, saskatu, redzu, ka, nu, vismaz Slovākijā pēc sākotnējām kļūdām, ko pieļāva policija, tās, ka faktiski eh, slepkavas ir eh, noķert, un vismaz nu, tiešām izskatās, ka viņi tiešām ir bijuši atbild tie, kas realizējuši šo slepkavību, nu, tas ir vērtējums pozitīvi. Man radies iespējas, ka um, izmeklēšanas uh, iet uz priekšu un attīstās nu, visai nopietni. Esmu tikusies arī ar nevienu vienu. Tātad um, iestāžu pārstāvi, kas uh, nopietni runā par, uh, par neatkarīgu, nu, caurskatāmu un efektīvu publisku valsts administrāciju. Tā kā nav tā, ka viss būtu tikai slikti. Un vēl priekšsēdājas secinājumā vēlos piebilst, Ani, atvainojas piemērs var reaģēt uz Nāģa kungu sacīto, ka mums uh, nevajadzētu kritizēt, tāpēc, ka valdība ir atkāpusies. Nu, tā ir tiesa. Dažas arī no augstākajām policijas amatpersonām atkāpušās no amata, bet problēma ir tāda, ka, ka nu, viņi ir aizrotējuši ka vien kaut kur citur, uh, uz citiem valdības uh, uh, gaņiem, tā teikt, un nu, tā nu nav īpaši laba pieeja. Un šo, um, to arī kritizējām, kad bijām Slovākijā. Un, rezumējot, priekšsēdētāji, sekosim rūpīgi līdz notikuma attīstībai. Es personiski domāju, ka šīs tiesiskuma grup, uzraudzības grupas mehānisms un mūsu pastāvīgās vizītes uz vietām un kontakti ar cilvēkiem uz vietām, ar valdību, ar Eiropolu, ar citām struktūrām un aģentūrām, kas darbojas šajā jomā, ir ļoti noderīgs formāts. Es domāju, ka tas var būt daļa no tāda plašāka mehānisma, kurā telpt arī citas Eiropas Savienības dalība valstis. Uh, Nu, tas tad šobrīd man arī būtu viss, kas man sakāms par šo jautājumu. Paldies! Paldies! Eh, darba grupas eh, darba rezultāts būs eh, konkrēta rezolūcija. Droši vien, ka varam to sagaidīt kaut kad martā. Nu, tad nepacietību arī gaidīsim. Tā kā paldies jums un Sofija. Un paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās šī visā delikātā jautājuma izpētē. Nu, tad ejam tālāk, esam nedaudz jau pārsnieguši mums visiem esošo laiku, bet tad tagad desmitais darba kārtības punkts. regula, kuras mērķis ir uzlabot sadarbības starp OLAF un Eiropas prokuroru biroju. Tad kopējais tātad mehānisms, lai aizsargāt Eiropas Savienības finansiālās intereses. Un šeit uh, uh referente ir Makovejs kundze. Viņa ir ieradusies, uh, nu, tad šeit ir dod viņai vārdu. Lūdzu, Makovejs kundze. If you, if you're leaving... Sofija, ja tu dodies prom, tad lūdzu netaisi troksni. Mēs patam lēgam uzklausīsim Makovejas kundzi. Jā, paldies! Nu, ir pagājuši gandrīz 20 gadi kopš Olafa dibināšanas, un nu, esam gatavi spērt nākamo lielo soli uz priekšu. Uh, lai iestātos eh, Eiropas Savienības finanšu interešu sardzē. Eh, citiem vārdiem sakot, vēlos eh, jums vēstīt par Eiropas prokuratūras izveidi. Ir ļoti būtiski tagad nostiprināt, spēcināt šī, šī, šo institūtu, um, paredzēt skaidrus noteikumus tā darbībai, uh, precīzi at, noregulēt uh, mm, EPO un OLAFA uh, sadarbību. Ir jābūt skaidriem, precīziem noteikumiem, kas regulē to, ko katra institūcija dara. Uh, šīs uh, sadarbības pamatā ir jābūt uh, savietojamībai, informācijas apmaiņai, efektivitātes principam. E, EPO tātad veiks kriminālu izmeklēšanu un mm, veiks prokuratūras funkciju, kur pretī OLAF nodarbosies tikai un vienīgi ar administratīvām civiltiesiskām izmeklēšanām mm, Ir ļoti būtiski, lai abu struktūru sadarbība e, neradītu kaut kādu spriedzi vai pretrunas jautājumos par kompetenci, tāpēc ir, ir, ir jābūt precīzam, tehniskā līmenī atrunātam e, e, kompetenci sadalījumam, lai momentā būtu skaidrs, kura lieta vai kuras kādas ziņas vai aizdomas ir jāizmeklē, kurai Eh, institūcijai, nodrošināt, protams, augstu eh, datu un informācijas konfidencialitātes pakāpi, mm, abu iestāžu darbinieku piekļūšanas tiesības dažādām datubāzēm un informācijai, un ir būtiski nepieļaut jau kādu funkciju pārklāšanos. Tāpēc Olafam eh, būtu jānoteic par pienākumu nekavējoši informēt EPO pār jau kādiem krimināltiesiskiem aspektiem, ar ko tas savā darbībā ir saskāries. Protams, ja puses vienojas par kādu citādu mm, procesu turpināšanu, tad tas arī varēs notikt. Viena puse tad varēs lūgt otrai palīdzību, apstiprināt kādu informāciju un tam līdzīgi. Uh, situācijās, kad uh, Olaf jau ir ķēries pie krimināla izmeklēšanas un uh, ģenerāla direktors um, uzskata, ka ir uzsākama arī uh, administratīva izmeklēšana. Tas, protams, var notikt, bet ar informējot EPO un ar EPO piekrišanu. Jo nevēlamies, lai Eh, kaut kādi administratīvi apsvērumi vai, vai, vai šīs eh, iebūvētās atšķirības starp krimināltiesisko un civiltiesisko procesu kaut kādā veidā viens bremzētu otru. Kā rezultātā kādi pierādījumi vai apsvērumi tiesas priekšā tiktu atzīti par nepamatotiem vai nepieņemamiem, eh, ir būtiski, lai no procesuālā viedokļa process varētu noritēt maksimāli netraucēti bez administratīvas dabas kādiem šķēršļiem vai aizķeršanām. un nevēlamies mm, tātad eh, pieļaut šādu, šādu kaut kādu neefektivitāti. Um, EPO būs tiesīgs eh, pieprasīt uh, Olaf atbalstu, tehnisku materiālu, um, vai uzticot uh, otram uh, kādas specifiskas funkcijas, protams, uh, neapdraudot savu darba spēju. Un tas viss ir sīkāk izklāstīts manā atzinumā. Um, iespējams, ka uh, ir vietā norādīt, ka tās valstis, kas Eiropas uh, prokuratūrai kā institūcijai nav pievienojušās, uh, ir tādas uh, šobrīd uh, jums, uh, šo, šo valstu pārstāvjiem, uh, varu sacīt, ka uh, Olaf uh, turpinās darboties uh, kā ierasts, atbilstoši ierastajiem, ierastajai kārtībai, līdz brīdim, kad lietā tiks konstatēti kādi krimināli tiesiski apstākļi, kad tad tiktu um, piesaistīta un iesaistīta Eiropas prokuratūra un tas arī varētu ietekmēt aizdomās turamo kādu pārvešanu vai, vai, vai, vai, vai tiesas valsts izvēli, mm, kur pretī tās valsts, kas ir Eiropas prokuratūrai pievienojušās, tagad varēs paļauties uz, uz, uz jauno kārtību. Un savukārt jums, kolēģi, atgādinu, ka grozījums un komentārs par manu atzinumu var iesūtīt līdz 26. novembrim. Jā, paldies, priekšsādātājs. Tātad atgādina vēlreiz eh, komentāru iesūtīšanas, grozījuma iesūtīšanas termiņš 26. novembris. Vai būtu kādi jautājumi un komentāri no klātesošajiem? Tādu nav. Paldies jums, Makovējas kundze. Vēlreiz 26. novembris ir tas datums, kas jūs interesē. Bet, nu, varam turpināt. Nākamais ir 21. punkts mūsu darba kārtībā. Radeva kungam vārds. Šeit ir tātad runa par tādiem noteikumiem, kas sekmē finanšu un citas informācijas atvieglotu izmantošanu noteiktu kriminālu tiesisku pārkāpumu prevencijai, atklāšanai, izmeklēšanai un tātad izskatīšanai tiesā. Tātad informācijas aprita krimināltiesiskā procesa kontekstā. Paldies, saka Ademova kungs, kas izsakās Radeva kunga vārdā. Viņš šobrīd balso, piedalās balsojumā jūrija komitejā un lūdz atvainot, ka nevarēja vienlaicīgi atrasties divās vietās. Referents izsaka gandarījumu par kuplo uh, grozījumu skaitu, 150 grozījumu no ēnu referentiem. Rīt uh, referents ar ēnu referentiem arī tiksies un vairums grozījumu uh, ir eh, principā uz viena viļņa eh, stūrē vienā virzienā, un par to Radeka kungs, eh, Radeva kungs ļoti priecājas. Mm, tātad balsojums ir iecerēts 3. decembrī par šo atzinumu. Mm, Radeva kungs cer, ka tas izpelnīsies vairākuma atbalstu, un tad jau tālāk tas varēs tikt apstiprināts. Paldies! Paldies, Ādamova kungs, ka aizstājāt eh, tik efektīvi Radeva kungs. Eh, Činičī kundze šķiet vēlas eh, ko sacīt, bet viņas nav klāt. Kur gan viņa ir? Nu, varbūt mēs varam paspēt izskatīt nākamo punktu. Um, jo par šo es tā pieņemu vairs uh, nevienam klātsošiem nav komentāru. Tādā gadījumā, nu nezinu. Kad varam gaidīt Činičī kundzi ierodamies? no assessment of the estimated. Neviens eh, nes, neuzdrošinās paust šādas prognozes. Eh, tādā gadījumā tiešām turpināsim. Vai mm, kāds cits vēlas izteikties? Varbūt komisija? Rekāda drāma mums. Uh, šeit eh, veidojas. Nu, tad tiešām uzklausīsim komisiju. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlējos pāris vārdus eh, tomēr sacīt, ņemot vērā to, ka lielais vairums ēnu referentu šeit nav. Kaut ko tomēr vēlējos sacīt, kas mūsu ieskatā ir svarīgi. Vispirmkārtām liels paldies par to, ka šis jautājums tiek skatīts pātrinātā steidzamības kārtā. Uh, Eh, ceram vēl decembrī uzsākt eh, trialogus par šo jautājumu. Ir ļoti būtiski, lai tas viss būtu gatavs un apstiprināts eh, aprīlī vēl šī parlamenta sasaukuma laikā. Un šajā kontekstā ir ļoti svarīgs tieši septītais pants šajā priekšlikuma tekstā, kas runā par situācijām, kur likumsargi prasa informāciju no finanšu uh, noziegumu izmeklētājiem. Tas viss ir eh, precīzāk regulēts 4. naudas atmazgāšanas direktīvā, kas šobrīd noteica, ka, ja FIU eh, spēj eh, reiz reaģēt uz likumsargu policistu pieprasījumiem, tad tam tas ir jādara. Un mēs vēlamies, lai sekmēt šo sadarbību, šo sadarbības potenciālu, nosakot par pienākumu uh, finanšu izmeklētājiem sniegt šo informāciju un uh, daudzas politiskās uh, grupas to uzreiz uzķēra un uh, iestājās skaļi pret šo pienākumu atbildēt. Uh, un tāpēc uh, tas mūs dara bažīgus. Uh, viens no galvenajiem apsvērumiem, kāpēc šādu priekšlikumu vispār formulējām, uh, Tas bija tāpēc, ka parlaments vairāk kārt atkārtoti, arī no vispārējās komitejas, mums, mums ir, mūs ir aicinājis arī Nārta kunga ziņojumā, šī gada februāra ziņojumā, kur jūs aicināt šo sistēmu izvērst. Mm, un šobrīd no grozījumiem, piedāvātiem grozījumiem, ir nojaušams pretējais, proti drīzāk grozījuma autori vēlas saglabāt status quo. Uh, kur pretī ir skaidrs, ka šī sadarbība ir jāpadara efektīvāka, sekmīgāka, tāpēc aicinātu jūs, eh, cienījamie parlamentārieši, nopietni pārdomāt savu nostāju. Paldies, jā, tik tiešām eh, tā tad septītais, eh, septītais pāns šeit ir būtisks. Radeva kungs noteikti par to visu tiks informēts, ko jūs sacījāt. Tā, Legērī kungs arī šķiet kaut kur kavējas tā kā Eh, Anna, eh, vai, vai tev bija kas piebilstams? Jā, jā, es vienkārši vēlējos pilnībā piebalsot eh, tev. Klauda, paldies komisijai par šo iniciatīvu, norādot uz šo satraucošo, tiešām nožēlojamo dažu kolēģu izrīcību, kas vēlas bremzēt šo, šo informācijas apriti. Gluži vai jādomā, ka te ir kaut kāda sazvērestība Eh, kurā ir iesaistīti mūsu kolēģi, kas vēlas samudžināt mm, eh, likumsargājošo un, un, un izmeklēšanas struktūru eh, sadarbību, lai, teiksim, izmeklētu terorismu finansēšanu, organizētās noziedzības kaut kādus tur darbības. Paldies komisija par šo atgādinājumu šai ziņā. Jūs esat pelnījuši mūsu nedalīto atbalstu. Un mm, noteikti, noteikti savas grupas vārdā var apliecināt, ka, uh, ka mēs uh, pārskatīsim to, ko mūsu kolēģi tur savos grozījumos ir sarakstījuši un, un, un to visu sakārtosim. Paldies! Tik tiešām. Ādamova kungs vēlreiz paldies arī par to, ka apsolījāt Uh, šīs atziņas uh, nogādāt uh, līdz Radeva um, kungam, kad viņu satiksit. Tātad tik tālu par šo punktu. Nākamais punkts, kuru mums prezentēs Legērī kungs, bet viņa vēl šeit nav, tā kā mazu mirklīti varam, varam, varam atvilkt elpu. burtiski vienu vai divas minūtes, nevairāk. Uh, um, Kolēģi, paldies uh, par jūsu pacietību. Mums bija neliela pauze. Tagad Ligērija kungs ir mūsu vidū, un tas nozīmē, ka varam skatīt 22. punktu. Runāsim par Eiropas robežu pārvaldību un par Eiropas robežu un krasta apsārdas aģentūru un tās lomu šo uzdevumu veikšanā. Komiteja pašlaik gatavo pozīciju par komisijas priekšlikumu par Eiropas robežām un krasta apsārdzi. Lai mēs varētu labāk sagatavoties šim darbam, es sirsnīgi sveicu mūsu vidū um, Liģērī kungu, kurš ir Frontex ģenerāldirektors, un viņš mums pastāstīs par aģentūras ikgadējām aktivitātēm, kā arī par um, 2016. gada 651 regulas īstenošanu, kur ir runa par Eiropas jūras robežu aizsardzību. Protams, Jūs varat uzdot arī viņam jautājumus par citiem Eiropas robežu un krasta apsardzes aģentūras uzdevumiem. Mūsu komitejā šī aģentūra ir ļoti nozīmīga. Leģerī kungs, lūdzu, došu jums vārdu. Thank you very much, Mr. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, godām Eiropas parlamenta deputāti. Mans uzstāšanās mēķis ir pastāstīt jums par pašreizējām robežu un krāsta apsardzes aģentūras darbībām, tātad Frontex aktivitātēm. Šis ziņojums tika publiskots 2017. gadā, bet es vēlētos jums pastāstīt tuvāk par šī gada aktivitātēm. Kopumā es uzskatu, ka vajadzētu vienmēr atcerēties, ka uh, pēc mandāta paplašināšanas, kas notika 2016. gadā, un es nerunāju tagad par mm, priekšlikumiem nākotnē, es runāju par pašreizēju mandātu, mēs redzam, ka mums ir potenciāls gan attiecībā uz mandātu, gan arī attiecībā uz resursiem. Tāpat arī mums vajadzētu paturēt prātā, ka agrāk aģentūru uzskatīja kā par um, tādu spēlētāju, kas domā tikai par migrācijas jautājumiem. Es vēlētos norādīt, ka robežu pārvaldība nenozīmē tikai migrāciju. Ir jādomā arī par cīņu pret organizēto noziedzību vai pat par terorismu novēršanu. Šie jautājumi bieži vien ir nošķirti no migrācijas problemātikas. Tāpat arī es vēlētos uzsvērt, ka vajadzētu paturēt prātā to, ka robežu pārvaldība apsārdzes un uh, krasta apsārdzes aģentūras darbs ir daudz plašāks, te nav runa tikai par robežu pārvaldību. Tagad skaitļi. Pirmajos desmit mēnešos 2018. gadā uh, nelegālas robežu čēršošanas skaits ir samazinājies par 30%, tātad 30% mazāk. Salīdzinot uh, šo statistiku ar um, situāciju pirms gada. Tātad esam reģistrējuši šogad apmēram 120 tūkstošus nelegālas robežšķēršošanas gadījumu. Šī situācija galvenokārt saistās ar to, ka migrācijas spiediens centrālajā vidusjūras reģionā ir samazinājies, un e, robeža vairāk tiek šķērsota rietumu vidusjūrā, kā arī pie Turcijas robežām, taču absolūtajos skaitļos šie rādītāji ir ļoti zemi. Tas nozīmē, ka pašlaik no operacionālās perspektīvas skatoties, mēs nevarētu teikt, ka pašlaik ir vērojama um, robežu krīze. Mēs uh, vienkārši varam sniegt atbalstu dalību valstīm un novērot situāciju. Šo situāciju mēs varam izmantot, lai stratēģiski domātu, kā attīstīt uh, savu darbību nākotnē. Es jau pieminēju faktu, ka robežu pārvaldība nesaistās tikai ar migrācijas problemātiku. Vēlējos norādīt, ka nesen tika sagatavots kopīgs paziņojums un tikās arī Eiropola un Frontex valdes, un mēs vēlējāmies runāt par mūsu sadarbības stiprināšanu. Uzskatu, ka to noteikti vajadzētu labi izprast. Robeža apsārdze kopumā un arī aģentūras veiktās kopējās operācijas pie ārējām robežām nozīmē to, ka mēs varam darboties kā tiesība aizsardzības iestāžu acis un ausis. Tas nozīmē, ka mēs varam nodrošināt Eiropolam, policijai un citām tiesību aizsardzības iestādēm dalību valstīs mūsu apkopotos datus. Mēs neesam atbildīgi par izmeklēšanu, bet mēs, jeb arī robežsargi dalībvalstīs, var dot savu ieguldījumu eh, kriminālu organizāciju likvidēšanā, jo īpaši, ja runa par datu nodrošināšanu, kas var būt noderīgi krimināla izmeklēšanā. Vēlējos arī minēt, ka pašlaik mēs varam darboties arī operacionāli, mums ir piešķirti papildu resursi, un Frontex centrā tiek nodrošināts darbs 24 stundas diennaktī, visas dienas nedēļā. Tas nozīmē, ka mēs varam darboties un nodrošināt darbu gan naktī, gan dienā, un varam līdz ar to palīdzēt dalībvalstīm uzlabot situāciju pie ārējām robežām. Tagad atgriezīšos pie mūsu tā saucamajām tradicionālajām kopējām operācijām. Pašlaik varam novērot, ka mūsu operāciju vidējais izmērs ir apmēram 1500 amatpersonu, kas darbojas uz vietas. Par am, ar amatpersonām es domāju mm, robežsargus, bet arī krasta apsardzi uz kuģiem. 1500 šķiet daudz. Tas ir tāds vidējais izmērs, ja netiek aktivizēti ātrās rēģēšanas spēki. Mums ir trīs lielas operācijas - Poseidons Grieķijā, Temīze Itālijā. Tā tika grozīta 2018. gada februārī un tika tai pielikti klāt drošības tiesībā aizsardzības komponenti. Uh, lai mēs varētu cīnīties arī pret eh, narkotiku kontrabandu pie Albānijas un pie Itālijas. Dažkārt bija vērojama arī ieroču kontrabanda. Un jaunums ir tāds, ka mums ir arī pilnīgi jauna operācija, kas ļauj mums palīdzēt Spānijai tikt galā ar migrāciju. Kā jūs zinat, uh, um, migrantu plūsmas no Marokas uz uh, Spāniju ir pieaugušas 4 līdz 5 reizes pēdējo mēnešu laikā. Tagad par glābšanas operācijām. Tā, protams, ir mūsu operāciju jūras sadaļa. Līdz šim 2018. gadā esam izglābuši 30 tūkstošus cilvēku pie visām Eiropas ārējām robežām. Mēs palīdzam reģistrēt, noņemt pirkstu nospiedumus, pārbaudīt šos bēgļus, un tāpat arī mēs palīdzam arestēt kontrabandistus, cilvēktirgoņus un mēģinam vērtie, vērsties pret jebkāda veida nelegālām aktivitātēm. Piemēram, pagājuši, kad mēs palīdzējām arestēt 744 aizdomās turētos un vairāk kā 2000 kontrabandistu. Pagājuši, kad mēs izņēmām 1300 tonnas narkotiku ne tikai pie jūras robežām, bet arī pie zemes robežām Rietumbalkānu reģionā. Tātad jūs varat redzēt, ka mūsu operacionālā darbība ir ļoti plaša. Tagad vēlētos eh, sīkāk pastāstīt par jūras darbībām, par sadarbību jūrā. Jūs varbūt atcerēsieties, kā saskaņā ar jauno mandātu ir paredzēta trīspusēja sadarbība starp Frontex, kas ir robeža aģentūra, EMSA, kas ir Eiropas eh, jūras drošības aģentūra, un EFKA, jeb eh, zivsaimniecības kontrolas aģentūra. Un mūsu mandātos ir nosacījumi, kas eh, viens otram atbilst. Tas ir devis eh, pozitīvus eh, rezultātus, ja runa par operat, operāciju efektivitāti. Runājot par glābšanas operācijām, kā arī cīņu pret nelegālu uh, zvejniecību, tāpat arī cīņu pret uh, nelegālu piesāņošanu vai pat uh, vidas nosiegumiem, galvenā ideja ir nodrošināt, ka ja Frontex vai FK kūģis e, atrodas patruļā, mums ir e, kontaktpersonas, mums ir piemēram zvejniecības inspektori uz mūsu kuģiem. Mēs varam līdz ar to nodrošināt e, patrulēšanu dažādiem mērķiem. Uz uh, kuģa atrodošās amatpersonas līdz ar to var informēt visas vajadzīgās aģentūras, vai nu te ir runa par robežu kontroli, vai arī te ir runa par nelegālu zvejniecību vai par piesārņojumu. Manuprāt, un uh, tieši par to arī mēs vēlējāmies jums stāstīt, šāda trīspusēja sadarbība starp uh, trīs jūras aģentūrām Eiropas Savienībā ir kļuvusi par parākprakses piemēru, un Mēs varētu līdz ar to iedvesmot arī citas aģentūras, eh, kurām, ir, kurām varētu būt līdzīga sadarbība strādājot pie Eiropas Savienības politikas nozarē. Dalībvalstu robežu apsārdzes dienesti arī jūtas iesaistīti un var piedalīties šajās aktivitātēs. Vēlējos tikai pieminēt ļoti pozitīvu iznākumu, kāds bija Vācijas prezidentūras organizētajam robežu apsardzes fórumam. Mēs varam tagad eh, saskaņot dažādas operacionālās prioritātes gan šajā fórumā, gan arī m, mm, trīs jūras aģentūrās. Lūk, tagad esmu noticis pie 656 2014 regulas īstenošanas. Šeit ir eh, runa par konkrētu ziņojumu parlamentam, ko sagatavojām šī gada jūlijā. Šajā regulā tiek noteikti noteikumi ārējo jūras robežu uzraudzībai Frontex. Es eh, varu tagad izdarīt kopsavilkumu. Kopējās eh, operācijas, kas tiek skatīta ziņojumā, ir Tritons, tas ir pirms temīts Itālijā Tritons, Poseidons, uh, um, Grieķijā un Indelu Spānijā, kas nebija pastāvīga operācija 2017. gadā. Tāpat arī ir operācija, eh, ko vada Spānija, un eh, tā darbojas starp Kanārijas salām un Āfrikas piekrasti. Frontex vienmēr kontrolē pamatiesību aizsardzību un vienmēr nodrošina pamatiesību ievērošanu. To atkārtoja arī pamattiesību amatpersona, kuras eh, viedoklis arī ir pievienots ziņojumam. Ja runa par izcelšanās krastā trešajās valstīs, tad eh, dažkārt vismaz eh, operacionālā plāna sagatavošanas posmā, piemēram, Poseidons un Hēra 2017. gads, un, protams, arī operacionālā plāna sagatavošanas gaitā tātad dalībvalstis valstis saskaņā ar šo regulu sniedz vispārēju izvērtējumu par iesaistītajām trešajām valstīm. Šis bija temats, par ko apspriedās aģentūra un dažas Eiropas Savienības dalība valstis. Šī izcelšanās trešajās valstīs nav notikusi Frontex kopīgo operāciju ietveros. Un Ir arī kāda situācija, kas, manuprāt, būtu jāņem vērā. Paralēli šīm kopīgajām operācijām aģentūra ir sagatavojusi jaunu dienestu, kas ir uh, gaisa uzraudzības sistēma. Mēs varam izīrēt lidmašīnu un varam veikt robežu kontrols darbības. Šādos gadījumos mēs nekad nedalāmies ar informāciju ar trešajām valstīm, bet mēs šo informāciju nododam um, uzņēmē valsts vai arī kaimiņu valstu iestādes. Tas uh, tiek darīts 656 2014 regulas kontekstā. Un tagad uh, varbūt ieskats nākotnē. Mums ir arī jāņem vērā tas, ka savā priekšlikumā uh, Komisija ir paredzējusi paplašināt Eurosur nosacījumus. Kaut kādā brīdī iespējams, ka tieši Eiropas likumdevējiem vajadzēs padomāt par uh, mehānismu, kas varētu dot vai nu zaļo gaismu, vai arī varētu aizliegt informācijas nodošanu tiešlaikā. Tātad ir runa par kaimiņu valstīm. Te varētu būt runa par glābšanas operācijām vai arī par citiem tiesībā aizsardzības pasākumiem. Pašlaik ša, savām komandām, kas nodarbojas ar šo gaitu uzraudzību, es nododu instrukcijas, ka mēs reāli laikā nedrīkstam apmainīties ar šādu informāciju ar trešajām valstīm. Mēs, kā aģentūra, izvērtējām atzinumus par kaimiņu valstīm, un mēs uzskatījām, ka tie varētu būt labāk izstrādāti. Pašlaik mums, diemžēl, mazliet trūkst kvalitātes kaimiņu valstu darbības izvērtēšanā. Nu, un tieši tāpēc mums arī nebija iespējams paredzēt izcēšanos trešajās valstīs mūsu operacionālajā plānā. Tagad vēlētos pieskarties kādam citam tematam. Te ir runa par sadarbību Eiropas līmenī. Kā jau es norādīju, ārējo robežu efektīva pārvaldība Eiropas Savienībā nevar sākties pie pašām robežām. Tai ir jāsākas daudz tālāk. Te ir eh, runa par tranzītu valstīm, par izcelsmes valstīm, mums ir jātiek galā gan ar migrācijas plūsmām, un dažos gadījumos arī varētu būt gadījumi, kas nav būtiski migrācijai, bet kas varētu būt būtiski pārobežu noziedzības apkarošanā. Neskatoties uz to visu, esam padarījuši intensīvāku mūsu sadarbību. Savā ziņojumā es jau uz to norādīju. Piemēram, Āfrikas, uh, Āfrikas Frontexa izlūkošanas kopiena. Mēs esam sagatavojuši tehniskās palīdzības projektu, ko finansē DEFCO ģenerāldirektorāts. Tāpat arī mēs uh, domājam par Eiropas Savienības tehniskās palīdzības projektiem. Komisija ir uh, nodrošinājusi budžetu tā, lai aģentūra varētu īst paplašināt savu sadarbību ar um, Austrum vai Ziemeļ Āfrikas valstīm. Mēs paplašam arī kontaktu amatpersonu skaitu. 2017. gadā viens šāds cilvēks darbojās Rietumbalkānos, Belgradā, un uh, viens um, savukārt Nigērijā. Nigērā. Mēs pašlaik paplašinam šo tīklu attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm un arī uz uh, Āfrikas kontinentu. Tagad vēlētos pastāstīt par uh, kontaktpersonām, kas uh, darbojas ārpus mūsu štābiem. Mēs pašlaik nozīmējam Um, šādas amatpersonas arī Eiropas Savienības dalība valstīs un arī Schengens asociētajās valstīs. Tas tiek darīts saskaņā ar 2016. gada regulu. Esam apmācījuši 11 šādas kontaktpersonas, daži no viņiem jau darbojas, un pārējie tiks nosūtīti strādāt 2019. gada sākumā. Tagad par atgriešanos. Tātad tā ir vēl viena no aģentūras prioritātēm 2017. un 2018. gads. Varbūt jūs varētu izdarīt kopsavilkumu, saka priekšādātājs, jo mums jābeidz šis punkts 12. Pašlaik mēs nodrošinām komerci lidojumus un arī čārteru lidmašīnas cilvēku atpakaļ nosūtīšanai. Pagājuši gadu tie bija 341 lidojums, 14 tūkstoši nelegālo migrantu tika nosūtīti no Eiropas Savienības uz valstīm, kas nav Eiropas Savienībā, un tie ir apmēram 10% no atpakaļ nosūtīšanas. Par pamatiesībām. Mēs redzam, ka aģentūras darbība atpakaļ nosūtīšanas jomā ir radījusi pozitīvus rezultātus attiecībā uz lidojumiem, kurus kontrolē tā saucamie monitori. Šī ietekme ir pozitīva, jo dažas dalībvalstis nav ieviesušas šādu nacionālu monitoringa sistēmu. Um, mūsu mandātā bija iekļauts arī uzdevums nodrošināt to, lai šīs sistēmas nebūtu sensitīvas. Uh, Tātad mēs veicam izvērtējumus, un ir ārkārtīgi būtiski izvērtēt, vai dalībvalstis ir gatavas un vai tās veids plānošanu. Esam novērojuši, ka šogad dalībvalstis daudz labāk apzinās pašas savu kapacitāti, un mēs arī varējām novērot, ka pastāv nepieciešamība piešķirt lielāku kapacitāti, nodrošināt lielāku kapacitāti. Uh, varējām konstatēt, ka ir vairākas dalība valstis pie robežām, kas nevar nodrošināt atbilstošu uzņemšanu ne nelegāliem migrantiem, kamēr citās dalība valstīs, lielākajā daļā dalība valstu mēs varējām konstatēt, ka ir palielinājies darbs, lai nodrošinātu pārbaudas pie iekšējām robežām, jo Pašlaik ir paredzētas arī obligātas pārbaudas par katru pasažieri. Mēs esam iekavējuši, mums īstenībā ir jābeidz darbs jau 12. izskatās, ka tas nebūs pat reāli. Mums ir ļoti daudz cilvēku, kas noteikti gribēs uh, uzdot interesantus jautājumus. Es uh, domāju, ka būtu labi, ja mēs uzklausītu visus jautājumus, un uh, tad jūs varētu varbūt pastāstīt to, ko jūs gribējāt teikt. Cerams, ka jums nav nekas pretī. Es zinu, ka jums ir daudz, uh, ko prezentēt, varbūt jūs to varētu mums iesniegt rakstveidā. Tagad uh, pavisam ātri. Uh, man ir jautājums par Lībiju. Kad jūs reaģējat un kad uz šī kuģa ir cilvēki, apmēram 70 cilvēki, kas nevēlas atgriezties, tāpēc, ka situācija ir briesmīga. Uh, Visi šie stāsti par Lībiju um, ir šausmīgi. Ko jūs par to domājat? Kādā veidā lībieši tiek galā ar šo situāciju? Es zinu, ka citi kolēģi arī runās par Lībiju, bet, uh, ja runa par iz, izklūkošanu, uh, par DCIM un par tā darbību. Varbūt jūs varētu sniegt atbildes uz visiem jautājumiem kopā pašās beigās, bet mans jautājums tātad ir konkrēti par Lībiju. Dod vārdu referentam Koelju kungam, un pēc tam varēs izteikties visi. Koelju. Thank you, Mr. Leggeri, for... Paldies, priekšsēdē, paldies, Leģērija kungs, ka apmeklējāt mūs. Regula par eh, jūras eh, teritoriju uzraudzību ir ārkārtīgi svarīga, tā ļauj mums labāk saprast, kas tad tiek darīts, lai um, cilvēki neiet bojā vidusjūrā. Tas ārkārtīgi svarīgi tādēļ, ka maršruts uz Itāliju kļūst aizvien nāvējošāks. Un um, bojāgājušo cilvēku īpatsvars pēdējā gada laikā ir bijis vislielākais. Nu, tad mans pirmais jautājums. Um, domājot par operāciju Tritons, um, jūs norādījat, ka vairums uh, no glābtajiem uh, Tos, tos glāba operācijas Sofija kuģi, kā arī NVO kuģi. Kādēļ? Tagad jūs varat kon sniegt konkrētus skaitļus. Cik daudz? Tad 800%, 700% no glābtajiem bija no, no šiem kuģiem. Cik daudz eh, NVO un cik daudz Sofija kuģi tad izglāba? Un otrkārt, eh, patreizās Itālijas valdības pasākumu pret NVO, kāda ir to ietekme šiem, šiem pasākumiem tātad. Un, uh, Citāta unikātā es esmu referents eh, par šo regulu un jāsaka, esmu gandarīts par patrietās regulas tekstu pirms četriem gadiem. Eh, tātad sāk strādāt un joprojām turpina. Atbilstoši jūsu ziņojumu, tomēr aģentūra, kuras lielākais eh, tātad, finansējums ir noticis pēdējos gados, to diskriminē atsevišķas valdības un atsevišķas aģentūras. Nešaubos, ka šīs regulas darbības joma būtu jāpaplašina. Un standarts nekādā ziņā nevajadzētu nolaist. Tātad, neskatoties uz to, ka šī regulantējas citēji neļaus um, tātad uh, domāt par bēgļu izsēdēšanu, tātad izstāšanu krastā trešajās valstīs, to jūs varētu paskaidrot. Un vēl priekšsēdētājs, ja kurā gadījumā es domāju, ka mēs varam būt viensprāts, ka patreizējā situācija krietni mainījusies, sādzamā ar to brīdi, kad eh, tiek apstiprināta šī regula, bet eh, vēl ir skaidri uzsvērt, kā mainīsies situācija, tāds konteksts eh, nec pieļauj, nec pamato to, ka Eiropas aģentūras saistības tiek pazemināts. Aģentūrai tomēr ir jāveic glābšanas darbi, tad, kad tas nepieciešams. Paldies, Kārlis! Paldies, ka izteicāties īsi, un paldies visiem par pacietību. Sākām ar novēlošanos, nu, sākās kungs, divas minūtes. Es saprotu, ka Nu, varbūt jums, kas sakām, ir vairāk nekā divas minūtes, tomēr aicinu jūs pieturēties pie divu minūšu laika. Nu, atvainojos, jau jautājums ir ļoti svarīgs, bet mēs sākām ar novēlošanos. Saprotu, ka visi ir nedaudz aizkaitināti, bet, nu, ņemot vērā situāciju, jāpaldies, saka Kostner kungs, Jālēgērī kungs, paldies par jūsu sniegto pārskatu. Mēs zinām, cik katastrofāls ir eh, stāvoklis eh, bēgļu nometnēs eh, Lībijā. Šie katastrofālie apstākļi ir vairāk kārt apstiprināti, tur, tur ir vardarbība, arī nāves gadījumi. Un, tomēr atgriešana, bēgļu atgriešana no Lībijas ar Frontex palīdzību nenotiek pat labam tās augtās, tiek diskutēts par tās augtajām tādām um, pārējais platformām, vai Frontex ir gatavs uh, sadarbēt pie šīm platformām. Uh, tas nosūtīja bēgļus atpakaļ uz Lībiju. Nākamais jautājums, vai Frontex uzskata, ka bēgļi, kas ir iestrēguši Lībijā, vai viņam nevajadzētu piedāvāt uh, pie patvērumu sistēmai vai, vai bēgļu aizsardzībai, un ja tā, tad kā? Un uh, personas, uh, kuras ir uh, no sankciju sarakstā, joprojām. Um, darbojas kā oficiāli robežsargi vai, vai Agī un Mohameds Kahla, piemēram. Un kādi ir Frontex kritēriji? Izvēlēties, ar ko jūs sadarboties, piemēram, apmācības pasākumos, un uh, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu caurskatāmību šeit. Un vēl jautājums par trešajām valstīm, piemēram, Tunīziju. Vai Frontex uzskata, ka tu, Tunīzija būtu jāuzskata par drošu uh, vietu atbilstoši starptautiskiem jūras tiesībām. Frontex uzskata, ka atgriežot personas uz Tunīsiju, mēs ievērojam starptautisko cilvēktiesību paktu un tiesības uz izceļošanu. Un tāpat arī tiesības atbilstoši patvērumu meklēšanas konvencijai meklēt patvērumu. Un vēl viens jautājums par mandātu. Jūs to pieminējāt, tātad Frontex mandāts vidusjūrā. Tūlīt beigšu, saka Kostārkungs. Vai Frontex paplašinās savu kompetenciju, lai vislabāk aprīkotos kuģus, izmantotu ne tikai ārēju robežu apsacībai, bet arī mērķiecīgai cilvēku glābšanai vidusjūrā? Paldies! Paldies, kolēģi! Nu, katra jūsu rīcībā ir maksimums divas minūtes, tādams neatliks laika atbildēm. Un būtu tomēr vēlams saņemt vismaz dažas atbildes. Elīša Taina, divas minūtes maksimums jums, lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Mm, paldies arī Ligērī kungam par eh, to, ka ieradāties. Man ir trīs eh, jautājumi. Pavisam īsi pirmais jautājums. Vēlos zināt, tridenta operācija šogad, cik daudz operācijas, tātad tā, tā, pasākumu, glābšanas pasākumu ir veikt? Centrā vidus jūras maršruts ir kļuvis aizvien bīstamāks, un pēdējo mēnešu gaitā tur gājuši bojā cilvēki. Turpat nav diezgan liels skaits. Katrs 18. šķiet pēc aprēķiniem. Cik daudz glābšanas operācijas jūs esat veikuši šogad? Otkārt, Frontex ir arī um, uz bijušo Dienaslāvijas valstu robežām, Horvātijas, Bosnijas. Tur ir dramatiska situācija. Tūkstošiem cilvēku, tūkstošiem migrantu ir iestrēguši uz uh, robežām un dzīvosim klājas debesis, e, velikā klātušā, ķēķā. Uh, apstākļi ir pilnīgi nepieņemami. Trūksta medicīniskā atbalsta, nav nekādas juridiskās palīdzības. Atbilstoši lakrakstam The Guardian pēdējos pāris mēnešos um, uh, tur nereiz vien arī izcēlusies arī vārdarbība un Horvātijas um, iestādes ir uh, ir atgriezušas eh, personas, kuras meklē patvērumu Bosnijā. Vai Frontex tur ir klāt uz šīs robežas, un ja tā, tad eh, kāda ir tieši Frontex spēka uz robežas? Nepieciešams, lai kāds tam sakot līdzi, ņemot vērā tās apsūdzības par dažādiem pārkāpumiem, ko mēs dzirdam no dažādiem avotiem. Un vispēcot, vēlos pavaicāt, vai pēdējā laikā ir samazinājies SOSA signālu skaits no vidusjūras maršrutiem, ūdeņos, kas ir eh, tuvu Lībijas robežām. Es īsti nesaprotu, kas notiek un ko dara Lībijas eh, robeža apsādze, kas apsādze, kas neievēro cilvēku pamatiesības. Priekšsētājs lūdzu ievērojiet divu minūšu laika limitu. Mums vēl jāļauj izteikties, eh, mums pēc tam vēl jāskat arī fundamentālo tiesību aģentūras jautājums. Skala, lūdzu, jums vārds. Paldies par jauno mandātu, saka Kellers kundze, desmit tūkstoši nu, robežsargu. Nu, kur tad eh, Vašavā viņi visi būs, vai kā? Un eh, cik daudz viņiem būs reāli jauni kadri un eh, cik būs vienkārši tikai pierēķināt klāt šai sistēmai no, no citiem apcirkņiem, tā teikt, atgriešana uz trešajām valstīm nepalīdzēs jautājums šāds. Vai Frontex var uh, pārvaldīt atgriešanas pasākums labāk nekā dalībvalsts? Dalībvalstīm ir liels problēmas ar uh, personu atgriešanu. Un kas tad vēl man bija padomā? Jā, labi, ka jūs pieminējāt robežu pārvaldību migrācijas kontekstā. Būtu žēl, ja visi šie desmit uh, tūkstoši vai vairāk Frontex cilvēki tur ganītos par robežām vienkārši bez skatības, ko viņi darīs. Nu, ja viņi palīdzēs, piemēram, novērst ieroču kontrabandu un citus pasākumus, kur tieši Frontex veids spēlēt aktīvāku lomu, um, apturot uh, noziedzību, kas notiek uz robežām. Paldies, uh, Kēngas kundze, lūdzu. Paldies, uh, Klauda, un um, paldies arī direktoram Legērī, ka ievadāties un sniedzāt šo pārskatu. Īsts jautājums no manas puses. Uh, par eh, sakaru virsniekiem, ko jūs pieminējat. Vēlos eh, pavaicāt, eh, kā tieši jūs traktējat šo virsnieku lomu, ņemot vērā to mm, svarīgo funkciju, ko, mm, kas ir Frontex sadarbībā trešajām valstīm. Nu, kāda varētu būt Frontex pievienotā vērtība? Tieši runājot par šiem sadarbības virsniekiem, ko tad īsti viņi varētu darīt, lai uzlabotu sadarbību trešajām valstīm. Un nu, tie parasti ir vai nu dalību valstu pārstāvi vai arī komisijas pārstāvi, kas uh, strādā pie, pie uh, statistikas datu vākšanas un izmeklēšanas. Paldies! Vēršies, kundze, lūdzu, nevairāk kā divas minūtes, saka, lūdzu, katrs ievērot šo runas laiku. Paldies! Jā, priekšsētā izteikšos pavisam īsi. Eh, turpinot eh, jau pārunāto, visi eh, piesauc to, ka mazinās jūras šķērsojumu skaits starp Libiju un Itāliju. Nu, protams, vēl varam diskutēt par to, kāpēc tas tā. Iemesli ir dažādi. Uh, nu, Lībija, šis jēdziens ir liekams pēdiņās. Uh, nu, tas, tas noteikti ietver arī, arī blakus esošās teritorijas uh, un šos te, e, uzņemšanas e, centrus. Un skaidrs ir tas, ka e, kā nav trūkst regularitātes starp Itālijas iestāžu rīcību, izvēloties kontaktēties ar, ar, ar, ar Lībijas varas iestādēm. Un mans jautājums Frontex pārstāvim ir, kā jūs šeit iesaistāties, kā jūs nodrošināt to, ka viss notiek legāli un korekti, lai tās Mm, personas, kas eh, dodas uz Eiropu, netiktu um, aizsūtīti eh, atkal eh, atpakaļ. Uz šādā veidā tā mehāniski, formāli samazinot šo jūras šķērsojumu skaitu. Kā jūs nodrošināt, ka, ka šo, šie bēgļi pēc būtības nonāk drošā patvērumā? Paldies, Fernando, arī īsi Paldies, priekšsādātāji un direktori Ligēri divi jautājumi. Pirmkārt, vai pats es tad apmeklēju tos karstos punktus gan Dienvidu Itālijā, gan Dienvidu Grieķijā, kur visvairāk piekļuvi nonāk? Es zinu, ka Frontex pārstāvi tur ir, bet eh, nu, pats eh, esmu apmeklējis savā valstī šos te karstos eh, iebraukšanas punktus Dienvidu Spānijā, Gibraltārā vai, vai citās vietās. Un Frontex pārstāvju tur neko īši nav vērojami, ja vispār ir. Vai kāds skaidrojums? Brīvprātīgā sadarbība, kas atkarīga no dalībvalsts vai kā? Un otrs jautājums. Kādas tehniskās grūtības apgrūtina Frontex veikto pasākumu efektivitāti? Proti, Frontex sniedz papildus aprīkojumu, uh, operācijām, ko realizē dalība valstu, robežsarga un kasta apstāce. Paldies! Anna arī, nu, pavisam īsts dažs jautājums. Es tikai minūtu runāju, saka iepriekšējais ja runātājs. Nu, mums nav laika, atvainojiet. Tā kā, nu, paldies jums par disciplīnu. Anna, jautājums par Lībiju, līdz teikus jautājumiem, kas jau izskanēja. Vai jūs zināt, kāda uh, tur ir sistēma nacionālo vīzu pārdošana lībiešiem, alžīriešiem? Tātad viņi no Maltas dabūja vīzu un ar prāvu nonāk Itālijā. Mēs esam ziņojuši par šo sistēmu komisijai, vai jūs to ziniet un vai jūs ko dariet šai sakarā? Un atbalstu Fernando Lopes Aguijāra kunga jautājumu par to, nu kā tad ir Frontex loma, ja vispār tur ir kāda loma. Tur uh, Ziemeļāfrikā, kur Eiropas teritorija. Jo, nu, cilvēki tirgotāji eh, iemanās eh, tur strādāt, un arī tāpat sistemātiski pieauga eh, naudas atmazgāšanas pasākumi, par ko ziņo Spānijas varas iestādes, un ikdienu tur desmitiem tūkstoši cilvēku iziet cauri šim punktam. Paldies! Nākamais darba kārtības punkts par pamata tiesību aģentūru Nu, to mēs e, izskatīsim bez tulku klātbūtnes, tā kā vienkārši varat rēģināties, ka tad jums būs laiks vēl pilnīgi noteikti līdz 12.30. Mēs neiekļausimies to, tas ir paziņojums arī tulkiem, bet uh, tagad uh, e, Gerikungs, paldies! Un paldies cienījamie parlamentārieši par uzdotiem jautājumiem par uh, situāciju Lībijā kopumā. Man jāsaka, ka Frontex. Uh, nedarbojas ārlietu jautājumos vai, vai, vai diplomātijā. Mēs esam Eiropas Savienības operatīva aģentūra. Mums ir jādarbojas atbilstoši Eiropas Savienības ārlietu politikai. Bet ko es varu sacīt, ir tas, ka, jā, nu tur uz vietām mums Lībijā nav neviena cilvēka. Mums nav tur sakaru virsnieku vai kādu citu amatpersonu, kas tur darbotos, tādēļ man ir sarežģīti tagad jums sniegt kādu konkrētu informāciju konkrētus datus par to, kas tur notiek. Tas, ko mēs zinām, eh, nāk pamatā no, no atklātiem avotiem. Mēs katrā ziņā neaprakstītu šo valsti kā to spožāko um, pasaules, tā, tā teikt, eh, nāciju, bet eh, runājot par glābšanas operācijām, meklēšanas glābšanas operācijām šo zonu, ko ir izsludinājis Libija, mēs zinām, ka ir tāda lieta, bet mums nav informācijas apmaiņas ar Libijas iestādēm. Ja To es atzīmēju savā ziņojumā, norādot, ka, jā, situācija ir mainījusies. Situācija vairs nav tāda, kā mēs to varējām prognozēt 14. gadā, un šajā jaunā situācija ir tāda, ka, nu, piemēram, mums ir iespēja veikt uh, gaisa uzraudzību, tātad tā, tā uzraudzību no gaisa pašiem, un ja mēs redzam, ka ir kāds aizdomīgs uh, um, kuģis un um, ka iespējams jā, jāveic glābšanas operācija. Un, ja mēs arī uh, izsludinam glābšanas operāciju ar Eiropas līdzakļiem, tie uzstāja atkal, tad, tad uh, ar uh, kādiem uh, tehniskiem līdzakļiem, kas ir uh, Daiba valstu vai Frontex rīcībā. Nu, reiz tas bija Tunisijas kuģis, piemēram, jo tas bija netālu no Tunisijas krastiem. Un mūsu glābšanas centrs, jūras glābšanas centrs sazinājās ar Tunisiju. Bija viens tāds gadījums, kad tāda Tunisijas kuģis piedalījās glābšanas operācijā, bet nu, mums nav konkrēti tāda nu, satvera informācijas apmaiņai ar kaimiņu valstīm vai nu, tur, kaimiņu partneriem. Vismaz līdz šim informācijas apmaiņa Lībija mums nu, nenotiek. Un vēl, vēlos arī skaidri uzsvērt, ka nu, nav nekāda Frontex nav atsūlījis atpakaļ uz Lībiju, nu nekad nav tā, tā bijis. Un, kā es dzirdu, ka kāda vai, vai, vai kā, vai mums ir mērķis eh, nodarboties ar, ar šādu personu nu, tad, tad atgriešanu, bet nekad mēs to neesam eh, veikuši, tas man skaidri jāuzsver. Bet uh, kritērija meklēšanas un glābšanas operācijām, kā tās tiek uh, organizētas vidusjūrā, uh, dalāmies informācijā ar uh, Eiropas eh, Savienības valstīm, kas ir atrodas tie, tieši kaimiņos. Nu, šajā gadījumā Itālijas vai Maltas eh, glābšanas dienesti. Ja mm, operācijas kā ārpus tēmis robežām. Mm, tēmis operācija, kā zināms, ir Itālijas iestāžu pārziņā. 17. gadā, cik tad daudz glābšanas pasākums veids Frontex? Es te no galvas citēju tagad, bet nu, vairāk vai mazāk bija 25% no kopējām meklēšanas klāpšanas operācijām veica Frontex. Tāda 25% no uh, visām glābšanas operācijām centrālā vidusjūrā 17. gadā. Un, ja atmiņa man nevēļ, tad uh, NVO veica uh, arī apmēram vēl kāds 25% no, no šiem glābšanas pasākumiem. Iemesls bija tāds, ka uh, Sofijas operatīvā zona un arī zonas, kur darbojās MVO, bija ļoti tuvu Lībijas krastiem. Savukārt operācijas Triton operatīvā zona bija, bija nedaudz vairāk uz ziemeļiem. Itālijas eh, pieņemto pasākumu ietekmi uz MVO, cik zinu, Tad eh, tiek, Itālijā tika pieņems rīcības eh, kodeks pērnā gada vasarā attiecībā uz MBO tātad darbību šajos pasākumos, un cik zinu, tad, eh, nu, nekas tur daudz nav mainījies pēdējā laikā, bet no Frontex viedokļa raugoties 17. gadā bija nepieciešama labāka sadarbības organizācija. nu, lai nepastāvētu kāda riski, lūk, ka pierādījumi, kas uh, palīdzēja cīnīties pret uh, kriminālām bandām, netiktu iznīcināti. Es nesaku, ka tas notiek speciāli, bet, bet uh, krimināla pierādījuma vākšana ir profesionāls pasākums, ar to nodarbojas tiesība aizsardzības iestāžu pārstāv policisti, un viņi tad um, zinās, kā labāk to, to veikt, lai pierādījumi neiet bojām. Tāpat arī varbūt brīžiem likumdošanas viedokļu augoties, lai valstīs tiek veikta kāda pasākuma, ko varētu uzskatīt, uzskatīt par zināmu Frontex diskrimināciju. Konteksts gan tagad krietni atšķīries, tas nav tāds pats kā 14. gadā. Nu, šī trīspusējā sadarbība, kas mums, piemēram, EMSA un EFKA aģentūram, nu, minēšu konkrēti piemēru. Ja kūģis, ko nosūta Eiropas uh, Zivsaimniecību kontro, kontrolas aģentūra un šis kuģis iesaistās glābšanas pasākumus, tad um, viņš um, var piestāt trešajās valstīs, nu, protams, ievērojot un nu, refuļmo tā saukto principu, bet uh, katrā ziņā nu, procedūra ir diezgan vienkārša, proti, un tas ir zināms paradoks, protams, bet uh, lai valstīm, kas atrodas uh, pie pie, pie robežas, viņiem varētu būt zināms kārdinājums neizmantot Frontex pārstāvis un darboties ar citiem pārstāvjiem vienkārši, lai, lai iz, tātad, um, um izglābtos migrantus, iz, izceltu krastā atpakaļ trešajā valstī. Nu, to savā ziņā varētu uzstīt par zināmu diskrimināciju, varbūt citās jomās, ka, kam nav sakara ar jūrlietām, ja runā par personas datiem, par piekļuvi, zinām, datu bāzēm varētu runāt par tā, šādu vai tādu diskrimināciju, bet tā, cik es saprotu, sadarbspējas īstenībā aktu tātad pakotnē to visu novērst. Runājot par izklāto personu skaitu, cik te tādu ir. Pērn, sācimā 14. gadu, aģentūra izklāba 34 tūkstošus personu, un šogad 30 tūkstošus. Un tad atkal būtu jāuzsver, ka meklēšanas un glābšanas operācijas ietilpst mūsu pilnvarās jau kopš 16. gada. Nu, tas nozīmē, ka mm, darbojoties e, kaut kur uz ārējām jūras robežām, mums jābūt gataviem un mūsu personāls ir apmācīts e, arī darboties kā glābšanas personāls. Tādēļ, kurā laikā var piedalīties glābšanas operācijās, bet runājot par e, jūras robežu ar Horvātiju un Bosniju Hercegovinu. Nu, esam nosūtījuši tātad eh, um, lidmašīnu, kas um, no gaisa uzjauka šo robežu Horvātijas gaisa tāpā. Un tur mēs varam identificēt migrantu grupas, reizēm arī, arī kādas kriminālas pasākumus. Mūsu vietām um, mēs gan neesam pastāvēt, jo Horvātijas iestādes nepieprasīja mums klāt, bet, laikam, mēs piedāvājam to, ka mēs uh, varētu nosūtīt Frontex darbiniekus uz uh, eh, sauszemes robežas starp Horvātiju un Bosniju Hercegovinu. Tālāk runājot par mūsu sakaru koordinatoriem, arī par nākotnē gaidāmo regulējumu, kas skartu citas starpā arī vīzas. Runājot par šiem sakaru koordinatoriem trešajās valstīs, viņi noteikti var sekmēt sadarbību ar attiecīgo trešo valsti, nu, piemēram, eh, Turcijā, mūsu eh, sakaru darbinieks eh, sekmē. Es eh, Turcijas savulaik noslēgtās vienošanās īstenošanu, mums tāpat arī ir struktūrēta strateģiskā sadarbība ar Turciju, un šeit sakaru šis koordinators var daudz ko darīt lietas labā. Nigērā ir citādi. Tur uh, uh, uh, šī sadarbība ar um, šīs valsts valdību ir plašāka, tās skar ne tikai migrācijas lietas, mēs eh, tur augāmies, kā sniegt, piemēram, tehnisku atbalstu mm, eh, tādā plašākā ES eh, līdz, līdzdalības un klātbūtnes kontekstā CSDAP, piemēram, politika tur tiek īstenota Rietumu Balkānos. Eh, tas viss notiek tādā iestāšanās eh, sagatavošanās kontekstā. Katrā valstī mūsu sakaru pārstāvi loma un funkcijas nedaudz atšķiras. Ja runājam par šo nākotnē gaidāmo pastāvīgo korpusu, kurā būtu desmit tūkstoši mūsu aģentu, eh, nu, domāju, ka te šis pastāvīgais korpus ir Eh, drīzāk eh, jāvērtē kā tāds eh, strateģisk, strateģiskā rezerve, mm, kas var vajadzības gadījumā aizlāpīt tos trūkumus, deficītus atsevišķās valstīs, atsevišķās situācijās. Šī brīža vērtējums ir tāds, ka Eiropas Savienībā pietrūkst 5000 aģentu, tas ir struktūrāls deficīts, kas kaut kādā veidā ir jānovērš. Ja mums būtu pat eh, par pusi mazāk šis deficīts, ja šis eh, korpus eh, materializētos, tāda situācija jau būtiski uzlabotos ne tikai migrācijas lietu risināšanai, nu, piemēram, lidostu darbības, netraucētas darbības nodrošināšanai un sekmētu arī cita starpā legālu robežu šķērsošanu. Ir nepieņēmami, ka legāliem godprātīgiem ceļotājiem ir stundu jānīkst pie robežu kontrolas uh, posteņa lidostā pārpildītā tikai tāpēc, ka trūkst uz vietas darbinieku. Un šie desmit tūkstoši, nu, jo lielākā mērā, jo, jo labāk, tomēr mums ļautu būtisku situācijas uzlabumu, uzlabojumu panākt, ja viņiem būtu arī attiecīgas tiesiskās pilnvaras atbalstīt dalībvalstu atbildīgos dienestus, ievākt informāciju, strādāt ar personas datiem kopīgi ar attiecīgās valsts likumsargiem. Nu, lietojot šo vārdu sharing, es, protams, mm, prezumēju, ka tas notiktu absolūtā saskaņā ar saistošajām ES normām un regulējumu. Un visbeidzot par vīzām un Maltu. Nu, diemžēl eh, Frontexam eh, šai ziņā nav nekādas kompetences, eh, proti valstu īstenotā vīzu politika mūs nekādā veidā neskar. Mēs tikai sekojam līdz ziņām presē, skatāmies, ko parlaments nopublicē, varbūt pamanām vienu otru vēstuli, ko kāda Eiropas Savienības institūcija šai sakarā ir uzrakstījusi, bet mm, vairāk mēs neko nevaram piebilst. Tā nav mūsu kompetence. Paldies! Paldies, kolēģi! Zinu, ka šo jautājumu noteikti varam risināt un, un šķetināt um, ilgi un dikti. Uh, vienkārši nelaime tāda, ka mums nav laika. Esam jau uh, aizlienējuši laiku no nākamā darba kārtības punkta par um, tātad pamatiesību deklarācijas uh, gada dienu. Jebkurā gadījumā, Leģērī kungs, esam jums ārkārtīgi pateicīgi par to, ka jūs atradāt laiku, uh, lai ierastos un mūs uzrunātu. Paldies jums, paldies uh, deputātiem, uh, paldies uh, visiem, kas uh, padarīja šo sarunu tik aizraujošu. Uh, bet, nu, Nu, kolēģi, turpināsim. Atvainojos visiem, kas jau ir nocietušies, kad eh, sāksies šī darba kārtības izskatīšana. Proti, eh, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70. gada diena. Esat pamanījuši, ka šai sakarā riņķī apkārt notiek eh, daudz un dažādi pasākumi. Man ir patiesas prieks sveikt Maiklu Oflahertiju. Viņš ir Eiropas pamatiesība aģentūras direktors. Un tā tad aprunāsimies, turpināsim šo sarunu arī bez tulku līdzdalības, kuriem pēc reglamenta ir pienākas pusdienas pārtraukums, bet mēs tā tad atzīmējot vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70. gada dienu, ņemsim vērā to, par ko runājām šorīt, komisijas deklarāciju par LGTBI personu tiesībām, par, par to, kas mums ir aktuāls, cita starpā parlamentā notiek cilvēktiesību jautājumiem veltīta nedēļa. Nu, jautājumu un problēmu, kas šeit joprojām ir jārisina, netrūkst bet nav, nav eh, kompetentāka cilvēka, ar, ar, ar, ar ko to visu pārunāt, kā jūs. Mm, tātad eh, Maik, eh, Maikls Flahertīs ir mūsu vidū. Paties prieks jūs sveikt. Atvainojos vēlreiz par to, ka dodam jums vārdu jau ar zināmu nokavēšanos. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Esiet sveicināti, cienījamie parlamenta deputāti. Tik tiešām atzīmējam. Uh, 70. E, vispārējās cilvēktiesību deklarācijas e, gada dienu, e, un es personīgi atzīmēju 4. desmit gadi, kopš esmu iesaistīts šajā darbā, šajos jautājumos, un no nu, šī, šī atzīmēšana, šīs svinības notiek tādos drūmos laikos, kad ir apdraudējumi, kad ir riski, bet tāpat laikā arī fantastiskas jaunas iespējas. Un 80. gados, kad biju students, es ieinteresējos par šiem jautājumiem jautājumiem, un uh, brīdi pirms tam šķita, ka cilvēktiesības, nu tā tāda tukša uh, uh runāšana uh, tā dēvētajā rietuma Eiropā tajos laikos, uh, un mums likās, ka uh, uh tas ir tās nebūtiski, kur pretī Eiropas austrumos tas bija ļoti akt aktuāls jautājums, tas eh, aizdedza ehm, revolūciju eh, šajā Eiropas reģionā un ehm, pagāja eh, nedaudz vairāk kā desmit gadi, un es vadīju ANO struktūru vienību, kas izskatīja Sierra Leone notikušo genocīdu, tātad bruņoto ehm, kaujinieku pastrādātos šausmu darbus kad mm, cita starpā arī no, tika nodibināta starptautiskā krimināla tiesa. Tā kā cilvēktiesības alaži ir stāsts par izmisumu, par šausmām, par pārkāpumiem, bet tāpat laikā par fantastiskiem sasniegumiem un jaunām iespējām. Uh, Um, aizdīto desmitgadi Eiropā raksturo um, ekonomiskā krīze, kas uh, daudziem sagādāja uh, pārdzīvojumus, un tajā pat laikā mm, šai pozitīvajā svaru kausā Eiropas pamatiesība aģentūra tika izveidota uh, tā kā tumšās, grūtās dienās dzimst jaunas ierosmes, materializējas sapņi, un šodien atzīmējam šo dienu uh, uh, draudu un, un apdraudējuma apstākļos, par kurām jūs runājāt jau pirms brīža, bet tāpat laikā varam ar gandrību atzīmēt pamatiesību fórumu, kas nesen pulcējās Vīnē, kur piedalījās daudzi no jums, arī oficiāla komitejas lība delegācija piedalījās šai pasākumā. Kenge, redzu tevi, redzu jūs priekšsēdētāji, ka bijāt šai fórumā. Un šī forma uzdevums bija atzīmēt, ka šajos drūmajos laikos, skumjajos laikos, kad ir apdraudējumi, kad ir riski, uh, Eh, tāpat laikā ir nepiekāpīgi ļaudis, eh, kas eh, nezaudē optimismu, kas nepiekāpjas grūtību priekšā, un šai kontekstā vēlos norādīt uz trīs jomām, kurām nāktos būt mūsu organizācijas un jūsu komitejas uzmanības lokā. Vispirmkārt, migrācija. Protams, mūsu aģentūra ir nākos klajā ar atkārtotiem uh, ziņojumiem un slēdzieniem par, par, par dažādiem aspektiem migrācijas sakarā esam jums snieguši arī plašus tādus padziļinātus pētījumu slēdzienus un apkopojuši savu līdzinējo pieredzi, strādājot karstajos punktos Grieķijā, Itālijā, uh, Un to visu ņemot vērā, vēlētos norādīt uz četriem šobrīd īpaši aktuāliem problēmu jautājumiem migrācijas kontekstā. Pirmkārt, mūs patiesi uztrauc tie apstākļi, kādi valda Grieķijas salās. Tuvojas ziema, ziema jau principā ir pienākusi, šie uzņemšanas centri tur ir pārpildīti, dažiem nākas dzīvot teltīs vai vienkārši zem klājas debesis, un šajā kontekstā mēs novērtējam, ārkārtīgi novērtējam brīvprātīgās pārvietošanas iniciatīvas, kādas ir vairākas valstis pieteikušas. Viena, piemēram, ko īpaši vēlos pasvītrot, Grieķijas-Portugāles kopīgais projekts. Otram kārtām bērnu tiesību, bērnu aizsardzības jautājums un Eh, tieši eh, bērnu turēšana pēc būtības apcietinājumā ir, ir eh, absolūti nepieņēmama parādība. Esam publicējuši pētījumus, kas norāda uz to, kāda ir alternatīva risinājuma šādu bērnu turēšanai. Bērnam, bērns ir pelnījis un viņam ir nepieciešama cieņpilna, mīļa attieksme. Mm, un trešām kārtām uh, to migrantu īpatsvars, kas iet bojā vidusjūras ūdeņos. 2015. gadā tas bija 4 no 1000. Uh, tobrīd mēs bijām šokēti, tas bija visos pasaules mēdī virsrakstos. Ir 2018. gads, un šis skaitlis ir pieaudzis no 4 uz 1000 uz 24 uz 1000. 24 no 1000, 2,4% šajā gadā uh, ir gājuši bojā vidusjūras ūdeņos. Ko mēs darām lietas labā? Runa nav tikai par meklēšanas un glābšanas operācijām, runa ir par legālu migrācijas iespēju piedāvāšanu tiem, kas to vēlas, uh, apturot, nepieļaujot, uh, uzplaukt krimināliem, uh, noziedzīgiem rūpaliem, kas uh, gūst peļņu no šo cilvēku mm, nelaimīgā likteņa. Tāpat arī vēlos minēt Uh, antimigrantu noskaņojuma un, un, un tāda diskursa uh, pieaugošo popularitāti uh, mēdījos, sabiedriskajā telpā, sabiedriskajā diskursā. Vairākās valstīs šajā ziņā ir ļoti negatīva attīstība bijusi, tāpēc dalībvalstu un Eiropas Savienības līmenī noteikti varu tikai atbalstīt Lībe, kas skaļā pārliecinošā balsī iestājas par mūsu vērtībām. Otrām kārtām, tas eh, arī tika pieminēts šorīt, eh, cīņa ar diskrimināciju. Eh, šai ziņā mums ir ļoti nopietnas problēmas Eiropas Savienībā. Šī atstumšana, citādā atstumšana nomalē, mēs atkal un atkal šādā veidā apliecinām to, ka kaut kas nav kārtībā. Mūsu aptaujas, aptauju rezultāti to apstiprina atkal un atkal. Nu, gluži nesen veikti pētījumi, piemēram, kurus jums arī savulaik prezentējam, aptauja par attieksmi pret mu musulmaņiem un romiem, čigāniem Eiropā, kur atklājās šaušalīga atstumšanas prakse to turpināsim pētīt, analizēt turpmākos pētījumos. Vienu publiskosim burtiski pēc nedēļas kā ir būt mel, melnādainam Eiropas Savienībā. 10. Eh, decembrī tāpat arī eh, publiski pieteiksim vēl vienas lielas, eh, plašas aptaujas rezultātus, kas kas aplūkos to, kā ir būt ebrejam Eiropas Savienībā un kā, kā, cik izplatīts ir antisemītisks noskaņojums Eiropas Savienībā. Uh, Eh, tāpat arī nevaru nerunāt par LGTBI eh, kopienu. Eh, atkārtoti pētījumi apliecina, ka diskriminācija turpinās darba dzīvē, veselības aprūpē, mājokļu politikā. Gluži nesen, pirms brīžas, atzīmējam bērnu tiesību dienu, kur 16-gadīgā lesbiete stāstīja par to, ar kādu diskrimināciju viņa saskaras uh, Eh, tā kā eh, pilnīgi eh, viennozīmīgi varu sveikt jūsu pūliņu šajā sakarā iestājoties par šo cilvēku tiesībām. Un man ir tāpat arī patiesas prieks informēt, ka nākamajā gadā pamatiesība aģentūra atkārtoti veiks aptauju par to, kā jūtas LGTBI uh, Eh, personas Eiropas Savienībā īpašu eh, uzmanību pievēršot burtiņam I eh, interseksuālām personām un mm, noteikti neaizmirsīsim personas ar invaliditāti, mūsu līdzpilsoņus ar invaliditāti, kur publiskajā telpā izskan tāda pozitīva retorika, uh, Eh, bet praksē daudz kas netiek eh, izdarīts līdz galam. Eiropā joprojām vairāk kā miljonu cilvēku ar invaliditāti dzīvo eh, speciālajās iestādēs, nevis sabiedrībā kopā ar līdzcilvēkiem. Un tieši personas ar invaliditāti būs mūsu īpašā uzmanības fokusā. 2. decembrī pievērsīsimies deinstitucionalizācijas praksei, šādu cilvēku integrēšanai mūsu sabiedrībā šī vārda vārda pilnā izpratnē. Un visbeidzot vēl par cilvēkiem ar invaliditāti runājot uh, un sagaidot uh, Eiropas parlamenta vēlēšanas, ir pēdējais brīdis īpaši uh, un pastiprināti uh, pievērsties uh, tam, kādas ir politiskās līdzdalības iespējas cilvēkiem ar invaliditāti. Uh, Visbeidzot, par diskrimināciju tā plašāk uh, runājot, vēlos atkārtot apliecināt, ka esam cieši politiski apņēmušies atbalstīt visas Eh, Eiropas eh, likumdevēju iniciatīvas eh, vienlīdzīgas attieksmes direktīvas pēc iespējas ātrākā apstiprināšanā. Un mm, noteikti nedrīkstam nerunāt par tieslietu sistēmas neatkarīgumu. Nevienam neko jaunu nepastāstīšu, sakot, ka Eh, brīva, neatkarīga tiesu sistēma ir absolūti vitāli svarīgs priekšnosacījums cilvēktiesību efektīvai aizsardzībai un tiesiskumam eh, Eiropas Savienības valstīs un Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. Un tas citas starpā ir arī priekšnosacījums saimnieciskam uzplaukumam un labklājībai. Mm, ņemot vērā to, cik būtiskas ir tiesas, eh, kas ir objektīvas, neatkarīgas, uh, Šai ziņā mēs neatlaidīgi un negurstoši vērosim un sekosim situācijas attīstībai mēs gluži nesen atzīmējām jūsu priekšlikumu Uh, sekmēt uh, komisijas uh, tiesību un vērtību programmas institīvu. Vāru jūs atkārtot iedrošināt, esiet droši, mēs esam jūsu pusē. Tāpat kā daudzos citos jautājumos, mēs jūs nodrošināsim ar faktiem, ar argumentāciju, ar juridisko analīzi Eh, izmantojot arī dažādus jaunus instrumentus, eh, kurus eh, drīzumā iegūsim. Mums drīzumā sāks darbosies pamatiesība informācijas sistēma, ar ko varam aprunāties divpusēji. Tā kā noslēdzot priekšsēdētāji, raugoties tālākā nākotnē, nu, es domāju, mēs vēl neesam to dibenu sasnieguši šajā šī brīža trajektorijā. Uh, Uh, būs sliktāk, bet pēc tam gan, pēc tam gan kļūs labāk, uh, jo mm, tā ir mana pārliecība vērojot uh, deksmi jauniešos, kas tepat citā šajā ēkas nostūrī, kur ir krietni, godīgi, sirsnīgi ļaudis tā kā mūsu nākotne ir drošās rokās, bet arī mēs nedrīkstam pagurt vai atmest ar roku, mums ir jāizmanto iespējas. Nākamgad, piemēram, tiks atzīmēta desmitā pamatiesību hartas gada diena. Tā va, nedrīkst būt un palikt tikai tāda mm, piemiņas diena. Mums ir jāsatver šis fantastiskais tiesiskais instruments un jālieto tas pēc pilnas programmas mūsu pilsoņu interesēs. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Paldies, Maikl. Uh, līdz ar šo uh, tulki mm, uz pusdienas pārtraukuma laiku atvadās no klausītājiem zālē, un sanāksme turpināsies vēl kādu brīdi angļu valodā. Universal Declaration of Human Rights and the particular role of Libe issues within that in 30 minutes, um, how that is humanly possible. Um,